So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mīļās kolēģis un kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs gribam uzsākt darbu, jo mums būs balsojums. So, alle können ihre Ab Visi var eh, jau sagatavot savas balsošanas kartītes. Okay, ich glaube, dann haben wir eine. Manuprāt, esam sasnieguši jau tādu skaitu, ka varam balsot. Un kā pirmais mēs balsosim par rezultātu trilogā par medu. Tas ir eh, kolēģis Džulijas Gailings ziņojums. Tur ir trialoga rezultāts, par to jābalso. Tas ir tikai viens balsojums. Es ceru, ka visiem kolēģiem ir eh, balsošanas saraksts, vai jau aparāts ir salabots. Tūlīt arī elektroniski balsosim par to, sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Līdz ar to 28 pret 25, 2 atturējušies, tas ir pieņemts. Tālāk turpinām. Devietais darbkārtības punkts, tas ir uh, ziņojums, kur referenda Linda Makevena. Te arī balsosim. Elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nopāsojuši? Beidzam pāsot. Tas ir pieņemts. Tālāk. Kolēģi Batistēs ziņojums. Tur arī trialoga uh, rezultāts. Uh, viens balsojums jautājums, ka sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņemts. Astoņi ir atturējušies. Tālāk. Pāla Poka ziņojums Tur ir arī konsultēts teksts, par kur balsojam. Sākam balsot. E, kurš par, kurš pret? To tas ir elektroniski domāts. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu tas ir pieņemts. Sirsnīgi sveicam Pāvelu Poku. Tālāk. Pēter Līza ziņojums. Tur ar balsīm, bet Pēters Līza labprāt īsumā gribētu par to kaut ko pateikt. Jā, paldies priekšēdētāji. Vispirms es vēlos pateikties visiem, kuri palīdzēja, ka mums ir trialoga rezultāts, tā bija ļoti laba sadarbība ar priekšēdētāju un uh, satiksmes komitejas uh, referentu Maķiju Groša, bet rezultāts nav perfekts. Un katrs, kas saka, ka tur varēja vēlēties kaut ko labāku, tam, protams, ir taisnība. Tur ir runa par emisiju tirzniecību aviācijā. Un es pats arī, protams, neesmu lielā sajūsmā. Bet jautājums, kāda ir alternatīva, ja mēs noraidīsim šo rezultātu? Tādā gadījumā mums būs jāatgriežas pie sākotnējās likumdošanas, pilnīgi jāņem vērā visus lidojumus, arī starpkontinentālos līdz pat galamērķim. Tā ir viena nostāja, kad mēs komitejā uh, toreiz to pārstāvēja tikai pats Eikhauts, un zaļie to vēl nebija pieņēmuši, un to vajadzētu apsvērt, un daži kolēģi toreiz diskusijās jau teica, ka pat komisijas priekšlikums, kas uh, paredzēja pirmās pieturas uh, nostāju tur. Eh, jā, un katrs, kas to toreiz teica, tad nevarēja balsot par pilnu atvērumu. Rez, rezultāts nav perfekts, bet mēs esam tiešām vēlnišķīgi daudz panākuši. Un eh, tas, kas tagad ir uz balsošanu, tas ir daudz ambiciozāks nekā tas, par ko mēs savulāk konsultējamies un ieteicām itrē. Uh, Tas ir vēl ambiciozāks nekā sākotnējais komisijas priekšlikums, jo mēs līdz sākot ar 2016. gadu vairāk emisijas varēsim šeit aptvert nekā komisija ir ieteikusi. Tātad lūdzu visiem, kuriem tā īsti tas nepatīk, tomēr lūdzu atbalstīt šo rezultātu. Tas būtu godīgi attiecībā pret tām komitejām, kas arī piedalījās konsultāciju procesā, bet viņiem nebija nekādas iespējas plenārsēdē par to balsot. Tās ir mans ieteikums. Es zinu, ka ir arī citi ieteikumi, bet eh, lūdzu ņemot vērā visas priekšrocības un trūkumus, lūdzu tomēr balsojiet par. Paldies Līz, Pēteram Līzēm. Jā, patiešām. Bet to nebija balsošana plenāsēdē, parasta klimata pārmaiņu. Um, šajos jautājumos uh, tas tiek uzskatīts ļoti svarīgi jautājumi, parasti tas tā ir, bet nu, tad mēs tagad balsosim par trialogu rezultātu un sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Gut, weiter geht's. Nu labi, turpināsim. Proti ar Uručiem kungu ziņojumu par trialogu rezultātu Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar lielu vairākumu, divi ir atturējušies. Tālāk. Oskar kunga ziņojums. Par mehānisku transporta līdzekļu skaņas līmeni. Arī tikai viens balsojums. Otrā lasījuma procedūra. Tūlīt to arī darīsim. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, labprāt sniegsim to. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk. Wir müssen noch mal kurz das Ergebnis über. Mums jāpārbauda drusku rezultāts. Wir müssen es wiederholen. Das Mums tas to vajadzēs atkārtot, jo aprāz nebija gatavs vēlreiz par Oskikunga ziņojumu, par trialogu rezultātu. Mums, diemžēl, jābalso būs vēlreiz, tāpēc, ka uh, aprāds īsti nestrādāja. Vai sistēma tagad gatava? Labi. Sākam balsot, beidzam balsot. Ar to pašu rezultātu. Un es ceru, ka tagad elektroniski ir rezultāts arī piefiksēts. Līdz ar to tas ir pieņemts. Tālāk iebildumi. Autors Karls Šlīters. Tas ir 15. punkts darba kārtībā, arī balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Tālāk. Tālāk neiet, bet. Esam beiguši balsošanu, tagad pārējiem pie darba kārtības punkta 16. Tur ir debates, viedokļa apmaiņa ar komisijas vadošo pārstāvu sarunās par brīvās tirniecības noliekumu. Lūdzu, kolēģi, kas gribat palikt, esat sirsnīgi aicināti, bet tie, kas negrib klausīties, lūdzu, mierīgi un lēnām atstājiet zāli. So, ich bitte doch die Kollegen wieder. Lūdzu, kolēģiem ieņemt vietas. Mēs tagad sāksim. Viedokļa apmaiņa ar Garsie Bersēro, viņš ir komisijas vadošais pārstāvis sarunās par transatlantisko tirniecības un ieguldījumu partnerību. Varbūt, ka jums ir kaut kas runājams savā starpā, varbūt jūs to varat darīt uh, ne šajā zālē, lai mēs varam panākt tādu darba atmosfēru, kurā varētu diskutēt par šo būtisko jautājumu. Mēs tagad taisām runātāju sarakstu, to nolasīšu arī to, bet uh, vispirms es gribētu dot vārdu vadošiem pārstāvim, un uh, mums šeit komitejā ir ļoti daudz saskars punktu. Uh, kas attiec šo jautājumu. Mēs arī pieņemam zināšanai, ka komisija ir izstrādājusi likumdošanas priekšlikumus, un tie ir veidot tādā veidā, ka tā, tas nekādā veidā neapdraud sarunas. Tā, es gribētu teikt, ļoti diplomātiskā valodā. Un uh, kolēģis un kolēģi ir ļoti norūpējušies par to visu. Un uh, es varu tikai teikt, ka es pats esmu no Vācijas, un uh, ka es katrā sanāksmē katrā tikšanās reizē pagājušajā pusgadā gadā katru reizi ir pieminēts šis TTIP jautājums. Ir ļoti lielas bažas, bet es uzskatu, ka ja tiek pieņems lēmums, ka būs sarunas un ka netiek no paš, paša sākuma pateikts nē un nebūs nekādas sarunas, bet mums vajadzētu to visu uzklausīt. Mums vajadzētu šeit arī parlamentā veidot procedūru, sarunas, to arī no rīta pieņēmām koordinātoru sanāksmē, un mēs esam liela likumdošanas komiteja, un mums ir arī sabiedrības veselības jautājums, tātad eh, par pārdegas produktu drošumu, klimata pārmaiņām un vidi. Tātad tie ir mums svarīgie jautājumi, un tādēļ mēs vēlamies eh, pēc iespējas vairāk saņemt informāciju par eh, sarunu vešanas aktuālo situāciju šodien un rīt. Es saņemšu vēl dokuments no komisijas kopija vispirms bija paziņās par to, ka vadošais pārstāvis šeit ir tagad klāt, un man tagad tiešām ir jāsaka, ka visi šie dokumenti bija tādi drusku. Rusku Mm, tāda drusku nepieņemami, tāda drusku dīvaina, un tas īstenībā gribētos noraidīt visu šo procesu. Un mēs vēlamies, lai būtu lielāks caurskatāmība šajā procesā, lai nebūtu tā, ka aiz slētām durvīm tiek radīti kaut kādi fakti, un kaut kādā veidā to mēģina izlavierēt ar parlamentu. Tādēļ šodien mēs esam vienojušies par šo, par šo diskusiju, un eh, lai jūs varētu dzēst mūsu bažas, lai tas viss kļūtu tāds saprotamāks, pārskatāmāks, un eh, lai tās bažas, kas ir kolēģiem, ka tās eh, tiktu dzēstas. Un tagad jums, eh, kolēģi Ignācio Garcija Becero, vārds, jo jūs, jūs esat komisijas vadošais pārstāvis sarunās, lūdzu. Uh, yes, thank you very much. Uh, Jā, paldies, uh, Grodskungs. Uh, man ir liels gods un prieks būtu šodien šeit jūsu vidū un uzrunāt jūsu komiteju. Nu, šī ir pirmā reize, kad jūs uzrunājat, bet nu, droši vien tā nebūs pēdējā reize, jo jūs pamatot uzsvērāt, ka šī komiteja atbild par nu, divām ļoti būtiskām politikas jomām. Tātad vidas aizsardzība un pārtiks produktu nekaitīgums. Nu, un šīs jomas arī tiek apspriestas TTIP nolīguma ietvaros, tās ir svarīgas tēmas, un tādēļ Nu, esmu tiešām gandarīts par uh, iespēju uzrunāt jūsu komiteju par šiem jautājumiem šodien. Kā jūs zināt, mums ir uh, regulārs sanāksmes ar Inter uzraudzības grupu. Eh, jūs komitejas pārstāvi arī tur ir klāt šad un tad, bet katrā ziņā katra iespēja tieši uzrunāt jūs ir apsveicama un mana kolēģa Monika Hensija šeit līdz man arī. Viņa atbild konkrēti par vīdes jautājumiem sarunu gaitā. Nu, sākotnējā prezentācija nebūs uh, gara. Vēlos atstāt maksimāli daudz uh, laika um, jums uh, jautājumiem un komentāriem. Bet, nu, stāst, pastāstīšu, kas tam no jauna sarunās un cik tālu esam nonākuši, un koncentrēšos uz tiem jautājumiem, kas pēc uh, mūsu domām īpašas bāžas izraisa jūsu komitējai. Nu, sākšu ar uh, ar um, nu, caurskatāmības jautājumu, tā to varētu dēvēt. Var jums pavēstīt, ka viennozīmīgi komisijas viedokļa esam apņēmušies nodrošināt pilnu caurskatāmību sarunu gaitā, un šeit es nerunāju tikai par to, ka mēs informētu jūs un dalību valstis, bet arī plašākā kontekstā. Eiropas sabiedrībai tiesības zināt, kas notiek sarunās, Mēs esam gatavi diskutēt ar jebkuru interešu grupu par konkrētiem jautājumiem, kas eh, tiek skatīti šajās sarunās. Mēs eh, regulāri konsultējamies ar dažādiem partneriem un informējam viņus par jaunumiem TTIP eh, sarunās un pēc katra saruna raunda arī atkal viņus informējam. Esam nesen izveidojuši konsultatīvo grupu, kurā ir pārstāvēti 14 dažādu interešu grupu pārstāvi un tāpat arī eh, tā, tā skaitā divi vides NVO pārstāvi. Nu, mēģinam arī citās dažādās eh, um, jomās izstrādāt publiski pieejams dokumentus, kuru izklāstam Eiropas Savienības sarunu nostāju. Nu, protams, ir šādi tādi konfidenciāli jautājumi un uh, ir tādi jautājumi, par ko tiek informēts tikai dalību valstis un Eiropas parlaments. Uh, Nu, bet faktiski tev visās eh, saruņomās ir pieejami arī publiski dokumenti, kur ir izklāstīts tāds, ko šo sarunu kontekstā mēģina panākt Eiropas Savienība. Nu, un eh, tiešām eh, tuvākajā nākotnē šo publiski pieejamo dokumentu klāsts paplašināsies. Nu, un kur tad esam šai sarunās šobrīd? Pagājušā nedēļā notika ceturtais sarunu rauns ar ASV pārstāvjiem ļoti intensīvs eh, sarunu rauns, apspriedām te vai 20 eh, dažādas tēmas. Eh, pastāvīgs progress ir vērojams. Tagad strādājam pie konkrētiem elementiem šajā ļoti ambiciozajā un visaptrošajā nolīkumā. Bet vēlos arī skaidri uzsvērt, ka mēs neesam patālu vēl no finiša taisni šai sarunās. Vēlos to viennozīmīgi uzsvērt, jo reizēm rod, es saprotu, ka sabiedrībā ir iespējas, ka mēs tā pa daudz trencam zirgu šajās sarunās, ka mēs mēģinam izspiest, izspiest cauri šo nolīgumu ātri, bet, ka mūsu komisārs De Guhts nereiz vien ir uzsvērs, ka, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka šogad jau šīs sarunas vēl nebeigsies, līdz uh, nākamā parlamenta vai komisijas pilnvaru noslēguma, protams, tās noslēgsies, bet, nu, kat katrā ziņā laika vēl nepieciešams būs daudz. Nu, skatīsimies, kas notiks fināla fāzē. Nu, pārlieku pārcensties un dzirgus tiešām uh, nevar. Runājot par tarifiem, par iepirkumu, par uh, ierobežojumiem piekļuvē tirgumu, tātad pakalpojumu tir, tirgu un par investīcijām runājam, arī par regulatīviem jautājumiem. Tieši tie ir tie lielākie izaicinājumi. Nu, tieši tādēļ iesaistām visas komisijas pārstāvis, kas tāpēc par dažādām jomām. Nu, nodrošināt, lai viss šīs eh, jomas būtu integrētas mūsu sarunu tēmās runājam arī ar visām parlamenta komitejām, kurām ir interesi par attiecīgajām jomām. Un tas ir kritiski svarīgi. Par regulatīviem jautājumiem. Vēlos uzsvērt skaidru vienu lietu. Te ir un par divām politikas jomām, kas attilpst jūras kompetencē. Publiski esam uzsvērši nereiz vien. Mūsu komisārs te Guhts, komisijas priekšsēdās par Ozu, citi. Es vēlos atkārtot vēlreiz to, ka kompromiss eh, par protekcionismu līmeni, kas ietekmē Eiropas Savienības eh, tiesību aktus eh, pārtikas nekaitīguma vidas jautājumos. Nekāds kompromiss, tātad nekāda piekāpšanās no mūsu puses nebūs kompromisa vārdā. Jūs atbildat par šīm jomām, un komisija vairāk kārt ir skaidri uzsvērusi publiski, ka, ka nebaidieties, šeit nebūs nekādu nevajadzīgu kompromisu. Es zinu, ka reizēm tiek pausta skepse šajā jautājumā, bet Vēlos skaidri uzsvērt, ka mums ir saruna mandāts. Un eh, tas atbilst eh, jūsu interesēm. Nekādās jā, nepieļausim, ka kritīsies vidas aizsardzības vai eh, pārtiks drošuma līmeņi. Mēs zinām, ka to no nu, mums sagaidiet jūs, un mēs esam publiski uzsvēruši, ka arī jā, ASV pusē ir līdzīgas intereses, un katrā ziņā iespējamais nolīgums būs jāratificē ASV kongresam. Un, nu, lūk, tā kā to vēlas uzsvērt pašā sākumā, ja jums ir kādi jautājumi, tad lūdzu. Ar hormonu izmantošanu, dažādu hormonu izmantošanu pārtikas vielās, to mēs ievērojam, tāpat arī ģēmo. Pat, tad tiesību akti paliks spēkā, nekādas izmaiņas mums pamatiesību aktos par šiem jautājumiem nenotiks. Jūs un padomi ir pieņēmuši šos tiesību aktus sarunu gaitā, un tur nekas nemainīsies. Tas, protams, nenozīmē, ka pārtikas eh, nekaitīguma jautājumos eh, mēs neko nedarīsim. Sanitārie un fitosantārie normatīvi jāievēro. procedūras ir sarežģītas ASV, attiecībā uz pārtiks produktu importu un tā tālāk. Tā kā par to mēs noteikti runāsim ar amerikāņiem. Mums kolēģi no Dīčī Sanko spēlē pirmo vīlu šajā jomā, šajā sarunās, un eh, vēlos uzsvērt no paša sākuma, ka nekādā veidā nepieļausim to, ka tiek eh, apdraudēti mūsu pārtiks drošuma tiesību akti tur esošās normas. Par vidas jautājumiem runājot, es zinu, ka dažiem no jums ķimikālija jautājums rūp, jā, vedam sarunas arī par šo tēmu ar ASV, jo kaut galā varam ietaupīt uh, regulatīvās izmaksas, uh, kur tās pārklājas un kur ir nebeidzīgas prasības. Bet katrā ziņā arī mūsu tiesību aktu, un rīča, piemēram, direktīva ir nodrošina daudz augstāko aizsardzības līmeni nekā ASV tiesību aktu. Nu, pazeminot šo, šo latiņu netaisamies, tā sacīt. Un, eh, jāstāsta, kā mēs varam izvairīties no, no, no pārklāšanās, kur mēs varam tiešāk sadarboties ar amerikāņiem. Dati, kas ir viena regulatora rīcībā, tie būtu jādara pieejami arī otras puses regulatoriem. Informācijas apmaiņā uzlabot, tas nāks labi arī uzņēmējiem. Un tas nekādā ziņā nenozīmē, ka, ka mēs eh, pazemināsim aizsardzības līmeni ķimikālijām Eiropā. Tā nebūs. Un arī ASV to ir viennozīmīgi uzsvēršu no savas puses. Par investīciju aizsardzību. Tas ir vēl viens sāpīgs jautājums, kas jūs vēlētājiem rūp. Berlīnē Bundestagā piedalījos diskusijās par šo jautājumu. Ar dažādiem partneriem es runāju par šo jautājumu. Jūs zināt, ka nākamā nedēļa publicēsim konsultāciju dokumentu. Nu, tur tiks izskaidrot visi svarīgākie jautājumi saistībā ar investīciju aizsardzību un, un par uh, konfliktu risināšanu. Kāds ir status quo? Kas notiek ar divpusējiem nolīgumiem? Kas notiek ar konfliktu risināšanu? kādi ir pat labāk spēkā esošie normatīvi, energo, energo harta saucam arī. Jāstāsta, par ko esam vienojušies ar Kanādu. Tas var kalpot kā labs pamats mūsu priekšlikumam ASV. Ņemsim vērā paustās bažas noteikti no nozara puses kā nodrošināt investoru aizsardzību. Man nestos nekādi jautājumi par, par konfliktu regulēšanu tā tālāk. Ir svarīgi runāt par šiem jautājumiem, panākt uh, regulējumu šajā jomā deviņas dienas eh, konsultācijām paredzēts, un pēc tam iznāksim rezultātu. Pats, mm, liksim tos priekšā dalību valstīm arī jums. Pirms pieņemsim galējo lēmumu, proti, pirms uh, liksim galdā priekšlikumu amerikāņiem. Ja šeit nepārstāv ASV, protams, bet arī viņi atzīst to, cik svarīgi panākt uh, līdzsvaru regulatīvajā jomā, kas ir jāregulē, kas nav. Par investīcijām, nā, protams, arī viņi saprot, ka jāstiprina investīcija drošības. Regulatīvās darbības padome ir viens jautājums, kas ir aktuāls. Ja nepieciešams uzlabot ciešāko regulatīvas darbību ar ASV, Viņam jāņem vērā mūsu regulatoru intereses un viedokļi daudz lielākā mērā nekā pat labi. Man ir liela sadarības starp parlamentu un eh, vidas un klimata ģenerālu direktorātiem. Es ceru, ka tas tā arī turpināsies. Regulatori būs jāpiesaistīt TTIP realizācijas procesam. Nu, tādējādi cerams, ka mūsu regulatīva režīma šai pusē un tai pusē Atlantiskajam okeānam kļūst tuvāk. Bet, protams, jāievēro regulatīva autonomija. Nebūs kāds starptautisks orgāns, kas to visu regulēs. Nē, regulatīvās funkcijas piekrīt komisijai, jums, eh, mums ir tādi tās pilnvars noteikts, un tā, tas tā arī paliks. Tā tas paliks arī pēc tētību nolīguma stāšanās spēkam. bet jāuzlabo dialogs starp abām pusēm. Un nu, tā mums izvairīsimies no nevajadzīgiem konfliktiem. Un nu, tāpat arī vairāk varēsim ietekmēt globālo regulatīvo vidi. Mums labāk sadarbība ar dažādos jautājumus. Un, nu, ja labāk sadarbosimies, jo lielāk būs mūsu ietekme. Vides sadaļa ir svarīgs saruna aspekts. Nu, Tiešās tādas eh, domstarpības ar amerikāņiem. Šī ir laba iespēja um, kopīgiem spēkiem panākt spēcīgu regulējumu. Man kolēģi Monika atbild akurāt par šo sarunu aspektu. Un jums ir kādi konkrēti jautājumi, tad noteikti viņa labprāt uz tiem atbildēs. Nu, lūk, to es vēlēju izcelt savos sākotnējos komentāros. Obamas kungs viesosies pilsētā nākamā nedēļa, kā jūs ziniet, un samita kontekstā, es domāju, tas būs noteikti tāds simbolisks atbalsts solis sarunām. ASV ir savas intereses, mums ir savas intereses, protams. Es te droši kā aizsargāsim mūsu kopējās intereses viennozīmīgi un cieši šajās sarunās. Sarunas nebūs vieglas, nesam naivi, apzināmies, kādas būs grūtības. bet ir politiskais atbalsts eh, abās okeāna pusēs. Un ar to nav šaubu, ka mēs panāksim tādu līgumu, kas būs mūsu interesēs. Eh, uzlabos eh, ekonomisko sadarbību ar ASV. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, tāda būs. Paldies. Lies paldies. Mēs uzsāksim sarunu. Jautājumu uzdošanas kārtu divas minūtes. Runāšanas laiks ir divi referenti no mūsu komitejas, no abām lielajām politiskajām grupām, lai šeit būtu tāds plašs pārskats par viedokļiem, kādi ir parlamentā. Pirmā kolēģe Masē Kukoviča un pēc tam Linda Makevana. Hvala lijepa predsjednik uh, in hvala. Paldies priekšstādātāji. Un eh, paldies arī viesim par eh, šo te īso kodolīgo prezentāciju. Biju šeit vakar. Eh, Proti citā grupā mēs arī uzklausījām, tātad jūs pieminētajā grupā jūsu prezentāciju. Un nepacietību gādīju, ko tad jūs teiksiet par pārtiks nekaitīgumu tēmatu un par pārtiks piegāžu drošību globāli svarīga tēma. Vidas eh, tēma, protams, arī daļai pārklājas ar eh, pārtiks jautājumu. Mēs, protams, zinām, ka amerikāņi ir eh, izcili sarunu vedēji globālā līmenī. To viņi prot, ko viņi prot, to prot, tas atceļ. Bet nu, mēs varam konkurēt ar Ķīnu un Indiju tikai kopējiem spēkiem, ar, ar ASV, viens jau nav karotājs. Nu, sarunu gaitā ir jādomā par, par uh, uh burkānu pārtrauku, kā mēs teikt, par, par uh, pozitīviem negatīviem stimuliem. Un es baidos, ka uh, pārtiks jautājums var uh, upurēs citu svarīgu jautājumu vārdā, pārtiks drošību jautājums. Mums nu, sarunu gaitā vēl ir jāsaic kompromisiem, kaut, kas, kaut kur jāpiekāps, kaut kur varbūt jāpiecēt kājas stingrāk. Un, Baidos, ka šis jautājums var būt akurāt tas, kas tiks eh, ziedots uz citu interešu altāri. Un tādēļ, lūk, man jautājums šai sakarā, vai ir pamats šādām bažām? Un vai eh, sarunas no, dažādās jomās notiek paralēli, vai arī vidas jautājums varbūt ir kaut kur aizkavējies. Paldies tālāk, Kevin. Jā, paldies, un uh, paldies viesim par aktuālo informāciju. Nu, nav viegli tagad. Ik reiz, kad mēs tiekamies ar cilvēkiem, kas piedalās sarunās, viņi saka, nu, nekas vēl nav sācies, neuztraucieties, ja? būs tur informācijas pa pilnam. A nekā, nav nu, mums tās informācijas. Varbūt arī patiešām šīs informācijas nav, bet jābūt skaidrībai par komunikāciju kanāliem, par konkrētiem jautājumiem. Tagad eh, par mūsu kompetenci esošajiem jautājumiem nešaubos, ka kolēģi pieminēs tādu tēmu kā klonēšana. Šā komitejā diezgan principiāli viedokļi šai sakarā, attiecībā uz dzīvnieku klonēšanu, kā arī uz, eh, attiecībā uz citiem pārtiks eh, drošības jautājumiem, pārtiks preču drošības jautājumiem. Uh, Tāpat jautājumi par investīciju drošību un, uh, un konfliktu risināšanas mehānismiem. Es vienkārši vairs nenāk tā. Par tabaks jautājumiem viņi konsultējušies ar mani kā referentu, un viņiem ir uh, bažas par TTIP un uh, par to, kādu ietekmi sasauc uz tabakas sektoru. Nu, jūs esat uh, iedziļinājušies tajā, kas notiek Austrālijā, kā šis mehānisms tiek uh, pārkārts, ļaunprātīgi izmantots. Uh, Vai jūs īsti izprotiet, eh, kādos procesos esat, esat iepinušies? Nu, tad eh, veselības eh, pakalpojumi manai valstī tuvis jautājums. Komisija saka, nu, nē, tie neietilps darbības jomā, bet neesmu nu, pārliecināta, vai tas tiešām tā ir, vai es varētu viennozīmīgi skaidri um, uzsvērt, vai veselības pakalpojumi tur tiks iekļaut vai nē. Mūsu cilvēki noteikti negribētu, lai mūsu veselības pakalpojumus apdraudētu konkrējušās um, firmas, ja, ka viņas varētu iejaukties mūsu tirgu. Un, ja nebūs skaidrība šajos jautājumos, tad būs liela opozīcija pret šo nolīgumu. Mēs zinām, ka, ka būs Eiropas eh, vēlēšanām eh, aptītīt jautājumu, un sarganizēsies ārstu partija Lielbritānijā. Nu, lūk, liela šomēšanās notiek šajā sakarā, un tāpēc vajadzētu skaidrību. Ah, pretējā gadījumā plusē šiem argumentiem pazudīs šajās sarunās. Paldies! Paldies, un eh, kas tam mums tur tālāk? Petra Līdzes tev. Jā, tas tā ātri. Nē, es atvainojos. Nākošais tomēr. Sandrina Berjē, lūdzu. Varēšu to kompensēt. <laughs> es atvainojos, saka Berjē kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Bersero kungs, par to, ka esat uh, viesis mūsu komitejas sanāksmē. Paldies par šo pirmo viedokļu apmaiņu. Es ceru, ka tā nebūs pēdējā. Un tā mēs uzzinām, kā virzās tālākas priekš diskusijas ar mūsu ASV kolēģiem. Jūs vēl to dzirdēsiet, ne tikai no manis, ka ir bažas par to, kā vai mēs tiešām parlamentārieši tiksim pilnvērtīgi iesaistīt šajās diskusijas, vai tie tiešām ir e, Eiropas parlamenta deputāti, kas nāk klāj ar savu atzinumu, ar jā vai nē par šo nolīgumu ar ASV un runājot par pārskatāmību vai caurskatāmību. Jūs sakāt, ka dokumenti tiks e, publiskoti. Vai šī pilnvērtīga iesaistīšana nozīmē to, ka rīt ar maniem kolēģiem ekologiem vai vides komitejas locekļiem mēs jūs lūdzam, lai jūs mums pierakstāt uh, oriģinālā teksta, saruna teksta kopiju, komisija to mums nosūtīs. Uh, bez tiem tekstiem un traktējumiem, ko komisija mums labprāt nosūti, uzdodiet arī mums iespēju uzticīties mums, dodiet mums piekļuvi saruna oriģināliem, lai mēs varētu palstīties uh, īstenībā savu analīzi. Es pievērsīšos diviem jautājumiem, kas pieminēja. Pirmkārt, eh, reglamē, regulējuma harmonizācija vides, eh, veselības un drošuma jomā. Un ar Vācijas vides eh, ministru arī bija secināts, ka TTIP pārkāpja Eiropas Savienības vides prasības. Bet Vācijas valdībai pretēji mums ir piekļu visiem šiem eh, diskusiju dokumentiem. Vai šim Vācijas eh, paziņojumiem būtu mūs jāuztrauc vairāk nekā tas jau mūs uztrauc? Un kāda bija jūsu atbilde Vācijas valdībai par šīm bažām attiecībā uz patērētāju un vides aizsardzības uh, prasībām šajā līgumā? Un otrs jautājums par strīdu eh, risināšanas mehānismu, kad strīdi ir starp ah, ieguldītiem jau investā, investoriem un eh, valstīm. Investori var uh, vesties priekšā mm, valstis. Kas notiks tad, ja kāda dalība valsts izšķiras? sekot eh, citai politikai nekā paredzēts nolīgumā. Piemēram, kas notiks, ja dalībvalsts vēlas aizliegt, aizliegt kādu ģenētiski modificētu organismu, kas ir atļauts tikai pietvaros? Vai to var izmantot, lai uh, vērstos, izmantot šos trīs risināšanas mehānismu pret šo valsts, vai kas notiks tad, ja kā dalībās pieņem lēmumu aizliegt uh, slānekļa gāzes izmantošu savā valstī? Uh, kas notiks tad, eh, vai šie investori varēs vērsties tiesā. Paldies. Nākamais kolēģi Judita Merkes, Alda Susa un Dagmar Rota Bērenda. And, uh, uh, so much. paldies priekšsēdājiem, paldies, ka, ka ieradāties, uh, cienījamies komisijas pārstāvi, paskatījāt mums par tēti. Vairāk kolēģi apliecināja to, ka mums ir zināmas bažas um, šajā jautājumā aktīvi piedalos eh, intergrupas eh, darbībā, respektīvi ūdens eh, piegādes jautājumos, un arī šis, šī tēma ir darba kārtībā. AST mehānisms, dažādi tiesniecības nolīgumi, tos viss saistās TTIP tagad. Izmeklēt labāku alternatīvu ASTS nolīgumam, vismaz mēģiniet to veidot tā, lai tas nesagādātu galvstāvis valstīm, kurām ir citas uh, vidas normas. Par uh, ūdeni runājot, uh, eh, ASV uh, slānekļa gāze un nafta tiek iegūta tādos, tādos veidos, ka ūdens uh, piedrauds ir apdraudētas. Un ASTS uh, varētu veidot uh, tā, ka. Uh, Tātad varēs tikt uzlikts patvaļīgas kvotas attiecībā uz slānekļa naftas ieguvumu šī procesa iznākums līdz ar to var būt eh, tāds neskaidrs. Mm, var neļaut dalību valstīm pieņemt eh, ambiciozus eh, pasākumus šajā jomā, liegumus attiecībā uz slānekļu naftas iegūmu un tā tālāk. Kā es varu tas atbildēt? Paldies, Susas kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka komisijas nostāja, Eiropas komisijas nostāja līdz šim ir eh, tā kā vecāki, kas vienmēr saka bērniem, jā, jūs varat būt mierīgi, varat mierīgi gulēt, eh, un eh, neviens spoks naktī pie jums nenāks. Eiropas komisija, tā ko mums to saka, tā mūs izraisa vēl lielākas bažas mūsos nekā pirms tam. Tas vienmēr ir viens un tas pats tiek teikts, jā, jums nav jābādās, viss ir atrisināsies, uh, runa ir par vidi un visu, kas ir vidas jautājumi, tas viss tiks nodrošināts. Es varu atbalstīt iepriekšēju runātāju. Mums vajag tieši piekļuvi dokumentiem, tas ir ļoti būtisks jautājums. Gribu uzdot trīs konkrētus jautājumus. Viens ir saistīts arī ar veselības pakāpojumu, veselības dienestiem, ar faktu, ka liberalizācija, tirniecības liberalizācija un tirzniecības plūsmu liberalizācija rada tādu iespēju, kā veselības pakāpojumus sniedz kaut kāds ūdens uzņēmums vai arī kāds uzņēmums no ASV piedāvā pakāpojumus eh, Eiropā. Tas nav. Es negribu šeit pārspērt neko, bet tas viss ir dīvaini, un eh, runa taču ir par valsts, par cilvēku veselību. Uh, Skandāls ar NSA parādīja, ka visi Eiropas pilsoņi tiek eh, kontrolēti, tos pārauga Amerikas Savienotās valstis, un ASV ir piekļuve datiem par visiem, par jebkuru personu, ko vien tās vēlas. Kad būs šis tirniecības nolikums, kā tad aizsargās datus, tīpaši pilsoņu veselības datus, runa ir par veselības, par, par eh, datu aizsardzību, par pilsoņu aizsardzību, lai viņi varētu saņemt piekļuvi veselības pakalpojumiem. Eiropas situācija vairs nav tāda, kāda tā bija agrāk, jo agrāk mums bija sociāla valsts, bet tagad mums tādas vairs nav. Vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar uh, profilakses principu. Uh, Eiropas likumi nezaudēs spēku, bet uh, to visu nevar apiet ar līkumu, neatļautā veidā, tas sakot pa aizmukuras durvīm, ieviest kaut kādas klauzulas, kas ir paredzētas šajā nolīgumā. Kas notiks, ja kāda dalībvalsts mēģinās uh, pateikt, ka, piemēram, ūdens ir sabiedriska vērtība un to nevar privatizēt? Vai tad uh, šādas valsts valdība uh, iesūdzies tiesā, ASV to iesūdzies tiesā visu valsti. Tie ir tādi ļoti principiāli jautājumi, un mēs vēlamies saņemt atbildes. Dagmā Rota Bērenta. Paldies, te. Paldies komisijas pārstāvim. Nē, esmu nu, droši, ka uzticos jūs komisāram. Personīgi jūs nepazīstu, man nav pieredzes saskarsmē ar jums tā kā. Uh, Tā kā pat labāk es laicos tā kā dot jums iespēju un uzticēties jums, bet eh, pat jūs komisāriem gan ne. Un jūs sakat, ka spēcīgi aizstāvēsiet mūsu intereses, labi, es jums eh, noteiktās jomās arī uzticos, bet eh, vismaz daļai komisija pieturās pie, pie uzskata, ka patērētāja tiesības jau tā ir padaudz aizsargāts Eiropas Savienības līmenī. Nu, paskaidrošu, ko es ar to domāju. Par caurskatāmību runāt, jūs pieņemat informācijas caurskatāmību, tas, protams, ir labi. Jūs sacījāt, ka uh, būs daudz dokumentu arī no ASV puses, ka tie būs publiski pieejami. Bet tajā gadījumā caurskatāmības reāli nebūs. Uh, būs tāds kā pingpongs, jā, mums šādas ir abas medaļas puses, uh, jāatzīst amerikāņu piedām. Jūs to nedarīsiet, to darīs, izdarīs citi, citi ar šos dokumentus internetā, un tiem sāž būs problēma, ka jums būs jārēģē uz. Uh, uz lietām, ko jūs būtu varējuši saulēcīgi atrisināt, eh, sniedzot pamatotus dokumentus. Jābūt eh, viediem un eh, viltīgiem savā ziņā, mm, tad šī caurskatāmība būs labāka. Nesen jau pareizi sapratu, jūs sacījāt, ka, ka 22 ar veselību saistīti jautājumi tiek cilvēki sarunās Amerikā. Biju pārsteigti par, par šādu jautājumu, tad varbūt mums vajadzētu tikties kaut kad ātrāk, ja tā. Es saprotu, ka mm, tāpat kā komisijā, tā arī parlamentā darbs vēlās pa komitejām. Es zinu, ka bija darba grupa, uzraucības grupa, ārlietu tirsniecības komitejā. Tā tad ir šī īpašā uzraucības grupa, bet es uzskatu, ir nepieciešams papildus sarunas, varbūt, jā, par delikātiem jautājumiem šajā komitejā. Mums vajadzēs atbalsts ne tikai Mums, bet arī no plašākas eh, publikas eh, sabiedrības mums vajadzēs eh, atbalstu. Un tad jūs pieminējāt kādu interesantu domu, kas man tā lika aizdomāties. Jūs atcerāt, ka, nu, zirgus jau nedzīsim, nākamās komisijas pilnvaru gaitā šit, tas viss pabeigsies. Nu, kas jums uh, liek ticēt šādam jautājumam, tā, tā sacīt, šādam uzstādījumam, ka mēs vispār noslēgsim šo nolīgumu? Jā, ir tā, tā izvēles premisa jūsu starunām. Nu, tad uh, jūs esat visiem, visam te liels uh, optimists bet tas arī var apdraudēt jūsu objektīvās spriešanas spējas vienlaicīgi. Jūs sacījāt, ka patērētāja aizsardzības jomā nav kādiem uh, kompromisiem jūs neizliesiet, nu tad par detaļām parunāsim tagad. Es teicu, ka patērētāju tiesībā aizsardzības līmenis Eiropā nekatīsies, bet nu, mūsu pieredze ir atšķirīga. Citiem pieredze laba, citiem slikta. Nu, lakt, laktuskābi paņemsim. Pienskābes izmantošanai vai nav pieļauti tātad, respektīvi, lai radītu iespēju, ka kaut kas ir uh, svaigāks nekā patiesībā ir, un bija kāds dalīties tiesība akts no komisijas, kas to vēlējās. Parlaments un šī komiteja vēlējās iebilst pret to, komisijā bija liels trācis. Un kāds augsts līmeņa pārstāvis, sauksim to tā, uzsvēra, ka amerikāņiem, nu, Vācijā mēs eh, sas, sasītu, ka tā ir, nu, man nu, tā kā naguma augšanas tāds pasākums, respektīvi, nu, cik, cik tad uh, godīgi jūs esat, jā, nu, kā, kā, jā vai nē? Un vai mēs varam jūs uzticēties? You come forward with a, with a proposal. Vēl viens piemērs par dzīvnieku klonēšanu jūs eh, te komentējāt. Ne, ne jūs personīgi, bet kāds no komisijas tur apsolīja. Ehm, es jūs uzrunāju par komisiju, nu, neapsveicu to personīgi, bet, nu, kaut kā jūs jāuzrunā. Mums bija trialogs sarunas, par ko jūs ziniet noteikti, par lielu apgādes noķēšanu. Nu, un tad, kā gadījās, kā nē, ASV lauksainicības pārstāvniecības eh, mājaslapā, kas eh, darbojas tepat Briselē, eh, izlasījām, ka nu, priekšlikumu nebūs. Sazinājos ar atbildīgo ģenerāldirektoru, viņš neko neteica, neatbildēja. Nu, tad nāca klājā priekšlikums. Un kas tad ir šajā priekšlikumā? Tur sacīts, jā, klonēšana tā kā nebūtu pieļaujama, un tā klonēto dzīvnieku produktu tirsniecība arī nebūtu jāpieļauj, ja tas eh, ir aizliegts attiecīgajā valstī. Nu, tāds interesants uzstādījums. Manuprāt, šie standarti tiek tomēr pazemināti. Respektīvi, mēs vienkārši ļaujam amerikāņiem un visiem pārējiem importēt tādas lietas, kas ir legāls ASV. Nē, mūsu standarts mēs nepazeminam. Nē, nē, nē. Bet jūs esat gan vietas, eh, pasēraukungs, esat pieredzējis, gan. Uh, lai, lai zinātu, ka seks būs tāds, ka mūsu lauksamnieks, kas jūs noilgušies esat, amerikāņiem tiek izmantots, izmantot uh, lētāks metods, tur ABCD un, un visu kaut ko. Nu, mums uh, ir jācīnās ar dārgākām normām. Uh, mēs vairs neesam konkurētspējīgi. Tad arī mums jāpazemina standarts. Tas būtu kā loģisks iznākums. Nu, tā kā jūs rīkoties ļoti inteliģenti, man tas jāatzīst. Jūs, nu, standarts mēs nepazeminam. Mēs vienkārši pieļaujam, ka kaut kas tāds, kas ir legāls citā valstī, to esmu no citur. Bet, ja tas ir legāli, tas tā nebūs, uh, um, um, nebūs bīstami, vai ne? Nu, kurš vēlas indēt savus pilsoņus. Bet uh, patērētāja tiesību aizsardzības līmenis ASV ir pilnīgi citāds un kultūra pavisam citādi. Vēl viens piemērs, ja neiebilst, ne? Nu, esmu nu, ilgāk laiku sēdējis parlamentā, tam ir savi plusi, savi, savi mīnus. Plus tas, ka, man, ka atmiņa, man ir laba atmiņa un man ir daudz, kas tajā uzkrājies un var attīt to filmu krietni brīdi atpakaļ. Atceros, kā ritēja debats par ģēmo. Nu, vajadzētu marķēt produktus, kurā, kurā ģēmo. Un, ASV tur kliedz pilnā balsī par šo jautājumu. Viņi tātad uh, uztvēra, kā mēs varam te no, nošķirt tur. Uh, Rietumos tā, mums tur ģēmo un neģēmo kukurūz, piemēram, iztiek mest vienā, vienā maisā. Kā mēs varam tur to nošķirt? Gala beigās mēs pieņemam attiecīgi tiesību aktu, bet kā mēs varam garantēt, kā ASV, ja tas pilnīgi legāli tā rīkoties, ka viņi sekos mūsu, piemēram. Nā, viens piemērs. Vistu klonēšana. Par Holigānu kungs pirms uh, vairākiem gadiem. Tad, tad um, atļāva to, ka ar chloru tātad eh, pildīts eh, vistas, apsādāts vistas tiek importēts Eiropas Savienībā. Bet, eh, nu, tā, tas ir dioksīds, tā ir inde. Jābūt skaidrībai. Tam nav nekāda, nedrīkst pieļaut, ka, ka šī viela nonāk kontaktā ar pārtiks vielām. Un nu, tomēr arī bez tētīpa un bez šī plānotā no noliegumu, komisija bija, bija gatava to, to pieļaut. Un mēs eh, beigās panācām, parlaments panāca, ka tas tiek aizliegts, bet uh, tas bija tāds tīri negadījums, ka mēs par to zinājām. Ja? Nu, tā kā, kā mēs varam jums uzticēties, ja? Es varētu turpināt stundām, ziniet, eh, līdzīgs piemērs liek galdā. Es tiešām neuzticos komisijai, neuzticos it, it nemaz. Nešaubos, ka um, pat aizmirsīsiet par patērētāju tiesībām tik līdz kā būsiet izgājis te no zāles. Tālāk par uh, konfliktu risināšanu. Pēdējā kontekstā esam zaudējuši tev visus konfliktus. Pat ja mūsu rīcībā bija vislabākie zinātniskie dati. Amerikāņi teica, mēs neticam jums zinātniskiem datiem un viss. Un pēdējā teica, nu, ka neticiet, tad neticiet, labi, lieta galā. Eiropas komiteja, Eiropai ir vai nu jāuzņem šī liela apgaļa vai jāmaksā kompensācijām. Kompensācija maksājuma gadiem. Ja jūs strādājat pie izniecības jautājumus, droši vien to, to ziniet. Es mēģināju kaut kā tā izvairīties un tā viss, bet nu, tā tas ir. Kā es varu uzticēties jums? Uh, un ģenerāla direktoram jūsiem, bet, bet jums nevēršos, priekš, eh, cienījamies kungs, jūs satiek pirmo reizi, bet kā es varētu uzticēties jums vai jebkuram um, citam, laimīgā kārtā šī sanāksme tiek strāmēta internetā, kā es varu uzticēties jums, ka publiski jūs varbūt standarts nepazemināsiet, bet eh, ķēķi durvīm ieskapēsiet, ko gribēsiet. Jūs tā darījāt par ķimikālijām, ķimikālijām, citās jomās. Aicinu visām četrām būt pret eh, šo nolīgumu, kamēr mūsu rīcībā nav papildus argumenti. Lielas paldies Dagmarai Rotē Berentē. Līdz ar to mēs esam eh, runātāju sarakstu laikam noslēguši. Nē, tomēr nē. Jā, divi soļi mums, mums ir laiks pietiekami. Divās kārtās. Tagad došu vārdu sarunu vadītājam atbildēt pirmo jautājumu bloku, un pēc tam mums būs laiks lai varētu uzdot citus jautājumus, un tas nebūs laikā ierobežoti. Apsolos, apsolos kolēģi Grostēts kundze. Bitte, please. Well, uh, thank you very much. And I... Liels paldies. Es domāju, ka tika uzdoti diezgan daudz jautājumu, centīšos atbildot visiem. Iesākšu ar caurskatāmības jautājumu, kuru vairāki no jums pieminēja. Vispirms sacīšu pavisam skaidri. Visi dokumenti, kurus Eiropas Savienība piedāvā šai sarunās Amerikas Savienotām valstīm, ir jau iepriekš izplatīti ne tikai dalībvalstīm, bet arī uzraudzības komiteja jūsu komitejai ir pārstāvis šai uzraudzības grupā. Tā arī ir, tas pārstāvs ir redzējis visus dokumentus, kas attiec uz šīs komitejas darbu. Šādu darbības veidu mēs esam izveidojuši ar mm, starp uzraudzības grupu ar Moreiras kungu, un katrā ziņā mēs neko, nekādas dokumentus no Eiropas parlamenta neesam slēpuši. Daži no jums pieminēja tos dokumentus, kurus ASV mums nosūtīja sarunās. Pirmkārt, katrā sarunu gaitā ir jā, jāciena sarunu partnera nostāja. ASV eh, savam kongresam nedara zināmus tos dokumentus, kurus mēs viņiem nosūtam. Līdz ar to nebūtu korekti, ja mēs eh, ASV nosūtītos dokumentus izplatītu parlamentā un eh, dalībvalstīs šādu dokumentu izplatīšana situācija sarežģīta un ceram, ka panāksim vienošanos ar ASV konfidenciāls noteikumos, taču uh, ietvaros, taču es atvainos, ja mēs vēlamies būt nopietni, tad skaidrs, ka nevaram gaidīt, ka uh, abu iesaistīto pušu nosūcītie dokumenti nebūs konfidenciālitātes aizsargāti. Nu, jāatstāj taču kaut kāda manevra telpa, pirms tiek panākt vienošanās. Taču nekas netiek slēpts no, slēpts no Eiropa parlamenta. Tad mēs esam arī izveidojuši divpusēju grupu. Ir 14 pārstāvi šai grupā, ir divi NVO pārstāvi, arotbiedrību pārstāvi ir arī divi no patērētāju organizācijām, septiņi pārstāv no, kas pārstāv dažādas rūpniecības nozars. Mēs arī, viņiem arī ir piekļuve Eiropas Savienības ierosinātam tekstam. Tas ir jauninājums, iepriekšējās diskusijas tā nebija, jo mēs uzskatām, ka ir izšķiroši svarīgi, lai sarunu gaitā būtu pieejama pēc piespējas plašāka informācija. Mēs tiešām uh, vēlamies uzlabot informācijas apriti un mēs arī aicinu jūs komiteju apspriesties ar Moreiras kungu, lai nodrošinātu, ka abas komitejas tiek informētas par tematiem, kas tiek izskatīti sarunās. Gribu Rots Bērentas kundzei apliecināt to, ka mēs nerunājam par 22 uh, tēmatiem diskusijās. Es minēju, ka mums ir apmēram 20 grupas, kas apspriež dažādas jautājumas, tā skatā tos jautājumus, kas tieši skar jūras komiteju. Vispirms man ir iespējas, ka šāda temata ir četri, ir diskusijas par ķimikāliem, tā ir viena no nozarēm. Uh, kur apspriežam, domājot, ko var darīt, lai panāktu lielāku regulējošu sadarīgumu. Un ir dokuments, kurā ir minēts, eh, kas tieši šajās diskusijās par ķimikālajām tiek eh, iekļauts, lai nekādā veidā nemazinātu, negrautu aizsardzību pret ķimikālajām, kas valda Eiropā. Tad ir vēl grupa, kas nodarbojas ar uh, fitosanitārajiem un sanitārajiem pasākumiem. Tā ir tikai sākuma fāze pagaidām. Fitosanitārie un sanitārie pasākumi būs viens no tematiem, kur skatīsim sarunās, un tad arī apspriešam īpašo vides uh, tēmatu saistībā ar ilgspējību Un tas, protams, attiec gan uz ITRI, gan arī uz jūsu komiteju. ITRI komiteja mums bija tikšanās vakar. Es varētu sacīt, ka pat labi ir četras jomas bez vēl horizontālajiem tematiem, kas jūs katrā ziņā interesē. Es redzu, ka tā ir šīs četras jomas, kas varētu īpaši skart tieši jūsu komiteju un jums kā deputātiem iespējams eh, ir interesi par visiem TTIP sarunu aspektiem. Un vairāki jautājumi, kur šodien dzirdēju, nav tikai jūsu komitejas kompetence. Tad pievērsīšos dažiem citiem jautājumiem. Vairāk jautājumi bija saistīti ar investoru un valsts strīdu, jeb konfliktu risināšanu. Kāda ir iespēja Eiropas Savienībai regulēt dažādās jomas? Kā jau sacīja, uh, nākošais nedēļa tiks uh, mm, publiskots uh, dokuments, uh, tas būs pieejams jebkuram, kurš vēlas izrādīt par to interesi. Taču paskaidrošu dažus pamata elements īpaši tajās nozemēs, uh, kurās jūs skatījumā pastāvāšas. Pirmais jautājums pavisam skaidri jāsaka. Valsts un investoru konflikta risinājums nav instruments, kā uzņēmumi var pieprasīt dažādas, izvirzīt prasības citi pietvaros. Ja ir īpašuma atņemšana vai, piemēram, kāds pasākums, kad investora, attieks pret investoru nav bijusi godīga, tā ir bijusi diskriminējoša, tad e, skatot šo konfliktu, nav tā, ka pasākumu pilnīgi Eh, vairs neīsteno, bet vienkārši var eh, saņemt kompensācijas investors. Tāds ir princips arī tūkstotī eh, nolīgumu, kas mums ir ar, jau dalībvalstīs. Kāda ir problēma? Ir bijuši vairāk gadījumi, kad ļoti pamatots regulējošas politikas ir uh, apstrīdēts pamatojoties uz valstu un uh, Investoru strīdi, es tagad nolīgumiem par šo jomu. Slavnais Vatenfala gadījums Vācijā. E, te patiesībā lieta sākās e, saskaņā ar enerģijas hartas nolīgumu. Tāda vēl ir arī Austrālijas tabaks e, regula. Mm, Austrālijai ir nolīgums ar ASV par šādu konfliktu risināšanu, un Austrālija arī, arī ir nolīgums ar Hongkongu, un Shell uzņēmums, kuram sēdīs bija Hongkongā, izveidoja, izmantoja šo nolīgumu, lai apstrīdētu šo regulu. Pat labam mēs nezinām, kāds būtu šo nolīgumu rezultāts, un dažos gadījumos, kas tiek uh, citēti kā regulējošo politiku rezultāts, uh, Uh, patiesībā ir izrādījies, ka tā nav. Ko mēs vēlamies darīt? Mēs vēlamies nodrošināt, ka no vienas puses investori tiek aizsargāti. Mēs uzskatām, ka nebūtu pareizi investors neaizsargāt uh, nolīgumā ar ASV, taču spēles noteikumi ir gana skaidri, gana caurskatāmi, lai izvairītos no riska, ka uh, tiek apstrīdēts leģitīmas regulējuši politikas. Uh, Jūs to redzēsiet tekstā, teksts tiks uh, publiskots un jums būs visam skaidrs salīdzinājums tur pieejams. Būs paskaidrots, kas tiek eh, piedāvāts divpusējās investīju, divpusējās investīju nolīgumos, tādi jau pastāv dalībvalstī, un kas komisijas skatījumā būtu um, plašais noteikums Un kādas tad būtu garantijas, kas paredzētas pret um, apstrīdēšanu vai no Eiropas Savienības puses vai no dalībās puses? Jūs pieminējāt veselības pakalpojumu jautājumu. Es zinu, ka tas ir politiski jūtīgs jautājums apvienotāji karalistē. Man bija iespēja to apspriest ar uh, Lielbritānijas parlamentu deputātiem. Ir divi punkti par to sakāmi. Pirmkārt, nekas, ko apspriedīsim šī nolīguma ietvēros, ka kādā veidā spiedīs dalībvalsts vai tās dalībvalsts privatizēt valsts pakalpojums. Nekas šajā nolīgumā eh, nelieks dalībvalstīm izmantot arī turpmāk tos pakalpojumus, ko tas ar, par kuriem noslēgt līgumu. Šī politikas uh, virzība ar vien tiek saglabāta, un mēs esam paredzējuši uzturēt e, šīs padomas apņemšanās arī sarunās ar ASV. Starp citu, ASV īpaši neinteresē ūdens pakalpojumu. Es zinu, ka tas ir ļoti jutīgs jautājums Vācijā, kad es biju Vācijā. Man bija iespēja apspriest šos jautājumus ar uh, pavalstu pārstāvjiem un es varu sacīt, ka nekāda apņemšanās nav saistīta ar ūdens pakalpojumiem vai valsts iepirkumiem. Mēs zinām, ka šie pakalpojumi nav iekļauti Eiropas Savienības valsts iepirkuma direktīvās. Un mēs arī neuzskatām, ka uh, investoru un valsts konfliktu risināšana kaut kā liektu valstīmām akal slēgt šādas ūdens pakāpojumu līgums. Kā jau sacīju, tiks publicēts dokuments nākošais nedēļa. Daži no jums uzdeva jautājumu, cik lielā mērā investoru un valsts konfliktu risināšanu mehānismu var izmantot, lai, pies, lai spiestu kādu valsti uh, atļaut eh, slānekļa gāzes eh, izmantošanu vai ģēmo. Mūsu skatījumā situācija ir viennozīmīgi skaidra. Tas nav saistīts ar eh, šādu konfliktu risināšanu. Pirmkārt, tas nav mehānisms, kas piespiež kaut ko darīt. Katrā ziņā nebūs nekāda pienākuma saistībā ar uh, slānekļa gāzes ieguves metodi. Katrā ziņā uh, šo jomu vēl mazāk eh, regulēs nolīguma ietvaros. Un mēs vēlamies būt droši par to, ka investoru aizsardzības pamats ir godīga, nediskriminējoša attieksme. Ir skaidrs, ka regulējošā režīma izmaiņas nevar uzskatīt par godīgas nediskriminējošas attieksmes pārkāpumu. Tas ir svarīgi. Ir bijis, bijis lietu, kan, bija lieta Kanādā, kas bija vērsta pret to, ka ir atsaukta uh, fraktēšanas uh, licence Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka nav nekādu leģitīmu gaidu, ka regulējošais režīms netiks grozīts. Tas nevar būt pamats eh, kādu vestīs priekšā. Es te izteicos visnotaļ tehniski, jo tehnisks arī bija šis jautājums, taču katrā ziņā šie jautājumi tiks iekļauti tajā dokumentā, kas jums būs pieejams nākošu nedēļu. Daži no jums pieminēja datu privātumu. Un arī šajā gadījumā esmu atkārtojis šo tematu vismaz vairākus mēnešus pēdējo laiku. Pēdējais mēnešs. Datu aizsardzība ir svarīgs elements mūsdienu ekonomikā. Tāpēc ir tikai normāli, ka no līguma ietvaros ir runa par datiem Eiropas parlaments pieņemtā rezolūcija par datu privātumu. Šeit tiek ievērot jebkādu datu pārnesa nodošana trešajā valstī atbilstīs Eiropas Savienības tiesību aktu par datu privātumu prasībām. Vai nu šie tiesība akti jau pastāv, vai tie tiks pieņemti nākotnē. Te nav nekāda kompromisa attiecībā uz mūsu datu privātumu. Titi pietveros. Vabelnikungs pieminēja uzticēšanos. Jā, jūs varat arī mums neusticēties. Beigās lēmums būs jāpieņem Eiropas parlamentam, vai šis nolīgums atbilst pret atbilstam izvirzītām prasībām, un mēs sniegsim visu informāciju, lai jūs varētu pielāgoties. Es jums piekrītu, ka pat labam mēs nevaram skaidri apgalvot, ka šīs sarunas tiks noslēgts. Mēs uh, aizstāvam Eiropas Savienības intereses, skaidrs, ka arī ASV aizsargās savas intereses. Mēs domājam, ka ir iespējams panākt vienošanos, kas ir sabalansēta katrā ziņā. Šis nolīgums ir jāratificē ministrs padomē un Eiropas parlamentam. Es tiešām nevēlētos, ka Eiropas parlamenta deputāti uzskatītu, ka šis nolīgums kaut kā grauja patērēta aizsardzība, kas Eiropas Savienībā pastāv skaidrs, tad jūs tādu nolīgumu neapstiprinātu. Tātad šo aspektu mēs ņemam vērā. Jūs pieminējat vairākus specifiskus gadījumus, es te detalizēti tiem nepievērsīšos. Es tikai sacīšu vienkārši vienu vai divus komentārus. Runājot par ģēmo marķēšanu. Š tiesību aktu šai jomai pieņēmis Eiropas parlaments. Es ļoti labi zinu, ka ASV nepriecājas par, šiem, par šo tiesību aktu. Un daudzi ASV uzņēmumi gribētu, lai šie tiesību akti tiktu atsaukt. Taču es pēc tam skatu vai sacīt, neviens tiesību akts, ko parlaments ir pieņēmis, tiks grozīta. Tad neviens tiesību akts, ko par pārtiks nekaitīgumu tiks grozīts. Un līdz ar to arī tiesība akts par ģēmo marķēšanu vai norēdīšanu marķējumā tiks saglabāts. Un skaidrs, ka tie, kas pie šī dokumenta strādājuši, skaidri saprot, ko es un tas pats attiec arī uz hormonu, ieskaitot aptopamīnu. Skaidrs, ka raptamīna jautājums būs īpaši jūtīgs, jo daži ASV ražotāji to labprāt izmanto. Runājot par eh, antimikrobiālo apstrādi, jūs pieminējat pienskābi vai to chloršīdumu, kas tiek izmantots vistu mēcēšanai. Nav paredzēts pilnīgi aizliegt uh, mikrobioloģisko apstrādi ir paredzēts, ka tā ir iespējama tāda, ja Eiropas pārtiks nekaitīguma iestāde ir atzinusi, ka šāda apstrāde ir nekaitīga. Jebkurā gadījumā skaidrs, ka šī iestāde ievēros ES tiesību aktus, jūs varat piekrist. No, no, but, uh, no, I, I will... Es gribu pavisam skaidri jums sacīt. Es vēlos arī saglabāt savu uzticamību jūsu priekšā, Eiropas komisija, te nav runa par tirdzniecības ģenerālu direktorātu. Ja EFSA nāk klajā ar pozitīvu atzinumu par mm, kādu apstrādi, tad pamatoties uz to, tad mēs tālāk arī rīkojamies. Vai tas ir deleģētais akts, tad eh, Eiropas parlamentam te ir savs prerogatīvs, taču tāda ir mūsu institucionālā sistēma un eh, tā mēs arī rīkotos, un te nav runa par kaut kādiem politiskiem spiedījumiem šur vai tur, uh, Es ceru, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Ak, tā par piesardzības principu arī šeit pēc tam skaidroju sacīt. Šis princips iekļauts līguma. Kad mēs runājam par eh, sanitāro un fitosanitāriem pasākumiem, skaidrs, ka tāda sadaļa būs šai nolīgumai, tad mēs būsim ļoti piesardzīgi, ļoti modri, lai nodrošinātu, ka nav nekas tāds, kas kaut kādā veidā apšaubītu šo piesardzības principu, kurš atainojas līgumā. Un vēl pavisam skaidri vajag sacīt, šis nav nolīgums, par kuru spriež eh, tirzniecības ģenerāla direktorāts. Es zinu, ka jūsu viedoklis par šo ģenerāla direktorātu nav īpaši labs, neesat augstā domā par to, taču to vairāk nekomentēšu. Katrā ziņā šo nolīgumu sarunas par to vada Eiropas komisija, un komisijā ir dienas, kas ir atbildīgi par uh, savu politikas jomu, un tie visi ir iesaistīti. Kad mēs runājam par drošību, tad Digi Sanko kolēģi tiek iesaistīti arī uzņēmē darbības un vīdes ģenerāla direktorāta kolēģi tiek iesaistīti, un katrā jomā mums ir savs uh, komisijas dienestu pārstāvis, un eh, par katro um, jomu atbildīgais dienas tiek iesaistīts. Paldies! Jā, liels paldies! Turpinām ar diskusiju. Kritons Arsenis. Lielas paldies un esat sveicināti mūsu komitejā. Uh, Jūs sacījāt, ka tas ir komandas darbs. Es ceru, ka jūs uh, sadarbosieties arī ar pilsoņiem. Tad uh, palikšu pie ASDS, šo strīdu konfliktu risināšanas tematu. Ir e, vienkārši jautājums, kāpēc mums šis konfliktu risināšanas mehānisms nepieciešams? Daudzus gadus tas netika izmantots nevienā tirzniecības noliegumā, investīcijas nolīguma, e, investīcijās aizsardzības nolīgumos starp attīstītiem valstīm, kad tas tika ievies afta. Uh, nolīgumā, tad eh, to izmantoja, lai atrisinātu saucamās, saucamos meksikāņu juridiskās sistēmas trūkums. Eh, pēc tam to sāk izmantot pret Kanādu daudzos gadījumos. Tāpēc, ka redzams, ka viņi mēģināja šo tekstu interpretēt arbitroru tiesa noraidīja šo triju valdību tekstu, jo tā uzskatīja, ka tā ir iejaukšanās tās darbā. Tas ir tāds kā starptautisko arbitoru klubs, un viņi šādā veidā tikai vairo savu ietekmi. Kāpēc mums nepieciešams investoru un valsts konfliktu risināšanas mehānisms starp divām valstīm? Attiecībā starp divām valstīm - ES un ASV Šajās valstīs taču ir tik labi attīstītas tiesu sistēmas. Kāpēc mums nepieciešama kaut kāda deliģēta iestāde, kas spriež vai tiesību akts ir legāls, vai tas atbilst prasībām, vai tas novada pie kaut kāda uh, tiesību atņemšanas. Tie tad būtu trīs iecelt tiesneši, par kur objektivitāti nav nekādu garantiju. Uh, Un tajās valstīs taču ir nacionāls tiesas. Mēs virzamies prom no PTO tiesām uz mazāk regulē, regulētu sistēmu. Kāpēc mums tas ir nepieciešams? Bez eh, tiem jautājumiem, kurus kolēģi jau minēja, ģēmo, eh, ūdens pakalpojumi, ūdens iekārtas. Šī ir vēl viena lieta, kas nu pilnīgi nemaz nav saprotama nemaz nerunājat par to, ko jūs sāksiet, eh, iesāksiet ar trešo pušu finansējumu. Tā ir vēl labi pazīstama papildu problēma saistībā ar šo konfliktu risināšanas mehānismu. Mans jautājums ir, kāpēc mums tas ir nepieciešams? Un uz to atbildi vēl nav sniegti. Arī paldies, nākamais Kārs Šliters. For... Paldies un liels paldies, ka esat mūsu viesi. Nevarat iedomāties, cik sen gribēju apspriest ITIP ar jums, mēs jau citās komitejās to darījām bet tagad pievērsēšu uzmanību kompetencēm. Es pat nepieminēšu ASDS, šo konfliktu risināšanas mehānismu, jo pirmkārt, es zinu, ka tas netiks iekļauts galīgā nolīgumā cilvēku to nepieņems, un otrkārt, es nesaprotu, kas ES un kas ASV neuztic normālajām tiesām, kāpēc vispār tas nepieciešams. Tātad šim jautājumam vispār nepievēršu. Jā, pareizi jūs sapratu un dzirdēju, jūs uzskatāt, ka būtu labi, ja mēs uz konfidenciāliem pamatiem eh, iegūt šo diskusiju tekstu, ja mums būtu piekļuvi tam. Ļaujiet man jums atgādināt akta gadījumu. Jo toreiz notika tā, ka lietas bija uh, noslēpumā turēts, tad kaut kāda informācija tika noplūdināta, un kad mēs sākām to apspriest sabiedrību, tad jūs teiciet, man nē, jums tas tā nebūtu tā jāinterpretē, jums tas nav tā jātraktē. Uh, cilvēki jums neusticējās, un tad mēs vienkārši tam pārvilkām strīt pāri. Vai tā tiešām ir labākā stratēģija vienkārši cilvēkiem apgalvot, ticiet man, vai jūs nedomājat, ka labāka stratēģija būtu lasiet paši, pārliecinieties paši? Jo, ja cilvēki šo tekstu saprot citādi nekā jūs, tad pastāv vēl iespēja to pielabot. Un kas tad ir lielā problēma? Ja ASV iesniedz dokumentu e ES vai es sniedz ASV, tad uh, uh, diskusija otrai pusē jau šis dokuments ir tās rīcībā. Tad nekādā veidā netiek eh, kaut kas apdraudēts, tad jau sabiedrība jau arī ir informēta. Tāpēc es tiešām jūs aicinātu saskatīt uh, ieguvums no caurskatāmības. Un tad pievēršoties tematam kā tam. Es tiešām nesaprotu. Komisijas ietekmes novērtējumā jūs pieņemat, ka puse no e, visiem tirzniecības e, šēršļiem pazudīs. Es gribētu saprast, kādā veidā. Jo līdztekus tam jūs sakāt, nekas neko neietekmēs, viss ir lieliski, viss paliks spēkā tā kā tagad, tikai pusi uh, tiesību aktu paņemš, paņemsim nost. Pusnoteikumi. Pirmkārt, neko labu tas neliecina par eh, Eiropas tiesību aktiem. Ja pus, no pusnotiem var atteikties, nekas nemēdās. Lūdzu, sniedziet mums simts konkrētu noteikumu. Piemēru, kuru gadījumos mēs pieņemsim attiecīgos ASV noteikumus. Sniedziet mums simts konkrēts piemērus, lai mēs saprastu, vai ir pamats pažām vai nē. Un vēlams, lai tas būtu tāds hreistamātisks piemērs. Otrakārt, nav tik viegli apgalvot, ka mēs varam pieņemt viens otru noteikums, jo dažkārt mūsu loģika ir pilnīgi pretēji. Mūsu ķimikāliju e, tiesība akta e, ir balstīta uz bīstamību. E, ASV tas ir er, balstīta uz riskiem un uz tiesāšanos. ja viņi atsakās no uh, martiešanas pesticīdiem, nu labi, varētu teikt labi. Jūs tos varat uh, nemarķēt, taču mēs dosim ES uh, pilsoņiem tiesības vērsties tiesā ASV. Nu, bet kā tad tas darbosies ar ķimikāļiem? Mums taču ir pilnīgi divas atšķirīgas uh, likumdošanas pieejas. Un tas pats attiec uz. F ja SEFIK un SEC Amerikas ķimikāliju nozares asociācija padomā par to, kas viņiem ir darāms, tad viņi uh, piedāvā visāds regulatīvo sadarbību komitejas. Un visinteresantākā atbilde, ko jūs šodien sniedzāt, bija par pienskāpi. Jo jūs teicāt, nu, viņi var mainīt nostāju, mēs varam juridiski to un to darīt. Bet man uztrauc tieši tas, ka tieši tāds būs seks, ka ķīmijas nozirdosies uz EKFSA un visādām citādām iestādēm. Un tā būs iesaistīta lēmuma pieņemšanā agrākā, jebkurš sicējas pilsonis. Un beigās būs veseli īstenošanas un deleģēto aktu izmaiņu gūzma, un parlaments tur neko nevarēs iesākt un tā tiks mazināt mūsu standarti netiešā veidā, vai arī mums ēst tirgu būs jāpieņem ASV produkti ar viņu standartiem, kaut arī mūsu skatījumā šie standarti nav tādi paši kā pie mums spēkāsošie. Tas man ļoti uztrauc. Un kā tā var būt, ka tas būtu efektīvi, lēti un ekonomiski? Kas tad notiek, ja visiem ES birokrātiem ir jāapgrūst, jāapgrūst ASV tiesību, ak, lai saprastu, vai tas standārtu līmenis ir tāds pats vai ne, tad mums ir nepieciešama daudz plašāka administrācija. Ja ASV vēlas apgūt visus ES tiesību aktus, tad, nu, lai viņiem veicas. Un tad mēs arī garantētu standarts. Nu, kā mēs to varētu panākt, tas man izklausās mazliet dīva. Runājot par pesticīdu marķēšanu, viņi saka, nē, mēs sakam, jā, tad vai jūs varat uh, ieviest eh, ASV produkcijas eh, tirgu, vai viņiem ir jāievēro mūsu noteikumi. Tas pats attiec uz uh, pārtiks piedavām, marķējumiem, kosmētikai, ķimikāliem. Mūsu noteikumi nav identiski. Un tādi, kā tad būtu ar ASV pārtiks piedevu, kas pat tad, ja tā ir atļauta Eiropā un e, ASV, iespējams, ka tā nav atļauta tieši tādā pašā kvantitīvā līmenī. Piemēram, Kalifornijas. Uh, Kalifornijas noteikumi par E150D ir stingrāki nekā ES. Un tagad mēs sakām, Amerikāņiem ir jāpieņem šī īpašā Zviedrijas prece, kurā ir vairāk šis E150D, vai arī viņam, mums ir jāpieņem viņu kaut kāda augstāka rādītā. Kā tad tas darbosies, ja jūs sakāt, nē, nē, nē, nekāda problēma. Kā tad jūs panāksiet, ka 50% visu noteikumu ASV uzņēmumu nebūs jāizteno. Man te kaut kas matemātiski nav saprotams. Un tad runājot par lauksaimniecību. Mēs no akta jau pazīstām visas problēmas, kāds bija ar zīmoliem, ar IP īstenošanu tā tālāk. Kā ir ar patentiem? Mēs zinām, kā ASV šai ziņā vēlas vairāk panākt. Vēl mums ir zināms, ka ja tas neskars mūsu veselību, tad kā tad tas tiks īstenots? Vēlreiz. Arī šeit gan Kā mēs apiesim 50% no visiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nevienam nenodarot pāri? Un amerikāņi vēlas, lai ASV būtu lielāka teikšana uh, mūsu subsīdijās. Kā tas varētu mūs neietekmēt? Es ierosinātu Uh, par 50% pieņemt uh, ASV loģiku attiecībā uz šiem ēst e tiesību aktiem, nevis uh, atteikties no 50% tiesību aktu. Lūdzu, sniedziet mums 100 uzskatām paraugu, lai mēs zinātu, ka viss ir kārtībā. Paldies, tev, Korina Lepāža. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kā esat mūsu viesis. Es piebildīšu nedaudz vairāk tādā garā, mm, kādā jau runāja Dagmāra Rots Bērenta, Šliterkungs un vēl daži citi kolēģi. Mums ir bijis precedents, nolīgums ar Kanādu. Mēs vēl ar vien gaidām šo nolīgumu tekstu. Kā jūs sarunu vedēji vēlties? ka mēs pieņem šo dokumentu, kurš tiek pārakstīts, un mēs par to vispār neko nezinām. Jūs sakāt, ka nekāda necietīs Eiropas normas, taču mūsu normas, mūsu standarti ir daudz uh, stingrāk nekā ASV standārtāt. Mēs te neko nevaram iegūt, tikai zaudēt. Mēs esam es pilsoņu pārstāvi, Eiropas parlamenta deputāti, mēs te neesam daudznacionālo uzņēmumu rupori, tas nav mūsu mērķis, mēs rūpējamies par saviem pilsoņiem un līdz ar to mūs uztrauc eh, dzīves eh, kvalitāte un dabas resursi, kas ir pieņem. Mēs nevaram nemirkli iedomāties, ka standarti netiks samazināti. Mums jau ir bijis pavisam uzskatāms um, piemērs, par kur šeit jau bija bunda klonēšana. Komisijas pārstāvis, kad viņš uzstājās um, šeit pirms vairākām nedēļām, atzinās, ka komisāru nostāja, kas tika, kas pamatojās uz uh, to, ka netiek patērētiem sniegta informācija par uh, klonēšanu, jo amerikāņi to pieprasīja nolīguma ietvaros. Kā jūs iedomājaties, ka mēs kaut mirkli paļautos uz jūsu labajiem uh, solījumiem, ka, lūk, jūs vēlties mūs aizsargāt. Mūsu skatījumā situācija pilnīgi gan mēs neesam, vismaz daudzi pret mums nav pret nolīgumu ar ASV, taču ne par tādu cenu, ka tiek samazināti veselības, drošības standarti un tiesības pilsoņiem iegūt informāciju. Mūsu kolēģi, Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas iestādes ir pastāvīgi strādājuši pie tā, lai visi šie standarti mūsu kontinentā būtu spēkā. Runājot par šo konfliktu risināšanu mehānismu, tas ir pilnīgi nepieņems, lai kādā formā jūs to mums, to pasniegt, jūs to mums pasniegt. Tas ir eh, nepieņemami, ka valstī var draudēt finansiālas sankcijas, un tā nevar sev aizstāvēt savā tiesā. Jūs zināt, ka finanšu sankcijas ļoti smagi ulstas uz valstu pleciem. Valstis nevar atteikties no savas suverenitātes un tiesībām aizstāvēt sevi vietējā tiesā, un viņam jādodas uz kaut kādām arbitrāžas tiesām, kas vienkārši tiek uzspiestas, es domāju ka vairums e, Eiropas parlamenta deputātu, es ceru, arī nākošajā pasaukumā būs pret šādu risinājumu. Un Šliterkungs pieminēja akta. Jā, tagad e, no līguma ir paredzēts, ka mums ir veto tiesības, taču, un nevis tas, ka mēs tiekam iesaistīti kaut kā tikai pašā pēdējā stadijā. Ja jūs ņem, neņemat vērā sarkanās līnijas, kuras mēs nevēlamies pārkāpt, tad sarunu vadītāja kungs ir skaidrs, ka rezultāts netiks panākts. Jums ir jāsaprot, ka mēs šeit parlamentā esam iestājušies lūst vai plīst aizsargāt Eiropas pilsoņu tiesības. Jā, reiz paldies priekšādātāji Mārtiņš Kastlers, es priecājos, ka Sēro kungs ir atnācis pie mūsu un atbildes mūsu jautājumiem. Pirms dažām nedēļām tas vēl nemaz nebija tā ierasts, ka mēs tik plašu, ar tik plašu publiku, lielu publiku runājam par šiem tematiem. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Katrā sarīkojumā, kā jūs jau zināt, un eh, tā kā būs vēlēšana kampaņa, mums ir arī valstīs ir daudz vēlēšana pasākumu, un katru dienu mums daudz. Uh, uzdot šāds jautājumus vai sūta e-pastus. Viens temats, ko man, kas manā vēršana apgabalā Bavārijā vienmēr parādās, un manuprāt arī pamatoti parādās, un es to jautāju arī parlamentu jautājumā Eiropas komisijai, diemžēl neesmu saņēmis atbildi. Tā gribētu jums personīgi šo jautājumu uzdot. Manuprāt, tas ir saistīts ar to, ka uzticamība sarunu vadītājiem lai to izteiktu diplomātiski, vairāk iedzīvotāji to apšauba. Gribētu pateikt piemēru, nē, faktiski drīzāk tas ir jautājums, tas ir mans jautājums, ko vēl nesat, uz kur nesat atbildējis. Vai jūs varat nodrošināt, ka jūs visi sarunu vadītāji, jūs grupas ir ierēģi, ierēģi, kuriem nav nekādas eh, blakus nodarbes, kur nedrīkst darīt citus darbus. Un uh, varbūt, ka viņiem varētu būt, ka varbūt, ka viņiem ir kaut kādi vēl interesanti ieņēmuma avoti. Kas ir eksperti, kas tiek papildus eh, pieaicināti? Kurš izvēl šos ekspertus? Kur ir šī institūcija, vai tā ir jūsu grupa, kuru jūs vadāt kā sarunu vadītājs? Tie ir jautājumi, kas ir svarīgi, jo pilsoņi šeit izrāda šaubas. Manuprāt, tā ir liela iespēja uh, ja jūs eh, izvērt, izrādītu atvērtību ne tikai par satura jautājumiem un ne tikai uz tiem jautājumiem, ko mēs kā parlamentārieši jums, jūs uzdotat, bet arī jautājumu par personībām, kas mums, mums mūsu vārdā, Eiropas Savienības pilsoņu vārdā, vada sarunas ar ASV, kas ir šie cilvēki. Jā, saraksts ir internetā, to es zinu, bet es nezinu, kas ir šīs personas. Arī mēs šodien satikamies pirmo reizi. Uh, Protams, ir skaidrs, ka deputātu var redzēt daudz biežāk internetā vai kaut kur citur, jo zinām, kas esam mēs, bet mēs nezinām pavisam noteikti, kas jūs esat. Mēs ceram un mēs zinām, ka Eiropas komisijā strādā godīgi ierēģi, kas strādā kopīgās Eiropas lietas vārdā, bet mēs esam Eiropas deputāti un uh, mums ir apmēram 510 miljoni iedzīvotāji, kas varbūt tik precīzi nezinu, un viņi man jautā. Un es labprāt gribētu šo parlamenta jautājumu, Bersēra kungs, lai es gribētu, lai jūs uz to atbildētu, un varbūt, ka šodien varētu to lietu nokārtot. Paldies. Paldies. Kas liek tagad Grostets kundze? Sīmuku. Um. Liels paldies. Es piedalījos būtībā tādās pašās uh, sarunās, kādas norisinās šodien vakar Rītre komitejā ar dažiem kolēģiem. Es devos prom no šīs sanāks pavisam nepārliecināta. Uh, klausoties jūsu sākumā, es sapratu, o, oh, lūk, viens runas vīrs. Zināms, ka jūs protat eh, nodot savu vēstījumu, taču pēc tam, kad jūs runājat par caurskatāmību, man radās jautājums, vai tiešām pastāv īstenama politiskā grupa, vai tiešām jums ir vērts uzticēties, vai vienkārši ir runa par stratēģiju. Tagad man liekas, ka drīzāk tā ir stratēģija, ko izmantojat mūsu komitejā. Zināms, ka šajā sarunās ar ASV Eiropas Savienība ir vājais ķēdes posms savienot salīdzinājumā ar ASV. Paklausieties tikai. Ir vērts paklausīties Eiropiešos, kas gadiem ilgi uh, strādā ASV. Parasti viņš strādā konsultāciju jomā lielajos ASV uzņēmumos. Lielajos uzņēmumos. Man nesen bija iespēja ar viņiem parunāties, un viņi sacīja, ā, jā, nolīgums ES, ASV ASV eh, no tā daudz sagaida skaidrs, ka spēks samārs nebūtu nav līdzīgs, eh, ir milzīgs līdzsvar trūkums un ASV grib uztiept savu skatījumu. Un ko tad mēs darīsim? Eiropas komisija neapšaubām grib šo nolīgumu, taču par laimi pastāv Eiropas parlaments, kas nepieļaus parakstīt vienalga ko, ka mēs nepanākam šo nolīgumu pilnīgi par jebkādu cenu. Mēs zinām, kā ASV grib nosūtīt mums savus lauksanisīs produktus. Un tieši šeit parādās visi tie jautājumi, kurus uzdevām kolēģi attiecībā uz ģēmo, uz attiecībā uz klonēšanu. Mēs tiešām ļoti labi atceramies, kāda bija šī apkaunojošā komisāra attieksme attiecībā pret veselību un dzīvnieku veselību saistībā ar šo klonēšanu un gaļu kas ir no dzīvniekiem, kas zimuši klonētiem dzīvniekiem. Šī nostāja bija tieši apkaunojuši, jo komisāra kolēģija bija pieņēmusi lēmumu, kā. Mēs atceramies eh, chloršīdumā mērcēto vistu stāstu, un mūsu komisija bija spiesta eh, izmantot eh, savus veto tiesības. Un izskatās, ka tagad tas viss atkal atkārtosies. To mēs nevēlamies. Es domāju, jūs redzat, ka dažādās politiskās grupās nostāja būtībā ir identiska. Mēs nevēlamies, ka Eiropas Savienība zaudētu visu savu suverenitāti un ka beigās mēs kļūtu par šī nolīguma upuriem kad e, runājam ar lielajiem ES uzņēmumiem, var sacīt, ka viņos valda bažas par šo te darījumu starp ASV un ES, jo viņi zina, ka mūsu tiesība akti viņiem uzliek e, par pienākumu smagas investīcijas, lai viņi izpildītu mūsu vides un pārtiks nekaitīguma prasības, un šie lielie Eiropas uzņēmumi tagad ir ārkārtīgi nobažījušies, jo ka viņiem ir jādara, jāizsna liela centiena, bet no ASV šai ziņām neko neprasīs. Mani kolēģi runājuši par eh, veselības pakalpojumiem, tam es pilnīgi piekrītu. Atklāt sakot, mums ir jāaizsargā mūsu uzņēmuma konkurētspēja. Man bail, ka ar šo nolīgumu, kas tiks panāks ar uz jebkādu rēķinu, Tie būs tieši mūsu uzņēmumi, kas no tā cietīs, un tas būs tīrais fars. Es eh, esmu nolēmusi braukt ar vienu vilcienu vēlāk, lai es jums pateiktu to, ko vēlos sacīt, jo tas ir svarīgi. Ir redzams nu, jūsu sejā, ka jūs uh, pilnīgi. Uh, Jūsos ir aiz apjukuma tas, ko jūs te no mūsu, no mūsu dzirdat, bet mēs neatkāpsimies no mums nostājas. Paldies. Nākamais runās Pēters Līze. Es tikai negribēju tur ja, ja, traucēt tavas sarunas. Jā, paldies priekšsēdētē. Es domāju, ka Kaut arī visādi kritika tika izteikta, gribēju teikt kaut ko sākumā. Es eh, atbalstu brīvo tirzniecību. Tietiep, es domāju, ja tas tiks izdarīts pareizi, vis, tas varētu mums palīdzēt. Palielināt ekonomisko labklājību abos Atlantijas okeāna pusēs, ka mēs kopā varētu būt spēcīgāki iepratī Ķīnai un arī tur panākt mūsu standārtus. Un tas mums var arī palīdzēt, ja mēs to darīsim pareizi. Uh, īstenot savas intereses, iepret amerikāņiem uh, labklājībā sociālā standartus veselībā ir viens nevēs piemērs nolikuma ar Kanādu, ko var ļoti tā pozitīvi šeit pieminēt, proti, ka attiecībā uz gaļas tirniecību tas viss ir jābūt pēc Eiropas standardiem. Kanādieši to negribēja, bet to mēs panācām, un uh, tas noteikti ir ļoti labs paraugs. Bet tomēr visiem tiem kolēģiem, kuri izteicās, es piekrītu, un kuri kritizē to, kā to komisija pašlaik visu dara. Tas nekas nesanāks no tā. Klonēšana vislabākais piemērs. Mēs bez Eirokungs jau zinām, ka komisārs Borgs komisija izvirzīja priekšlikumu, kas eh, nebūtu nebija tas, ko vēlējās parlaments, bet vismaz tas bija tagad tāds sākums eh, marķiešanā nākamajā paudzē. Un tas ir eh, šis ar šo argumentu, tas traucē TTIP, un viņi vienkārši aizsūtīja uz māju, tas sakot, ja es vēlaties, lai šis nolīgums parlamentā būtu vairākumu, tad dodieties uz komisiju, ejiet pie Degukta kunga un pasakiet, jā, ja neklausīsimies parlamentu, ko saka klonēšanas jautājumā, mēs, tad nekas nesanāks, ja mēs eh, nevaram eh, ska, eh, visiem stāstīt, kā viss ir kārtībā, ja komisija pat neuzdrošinās izvirzīt priekšlikumus attiecībā uz klonēšanu. Ir patiešām šis būtiskais punkts, ir šis jautājums, un ļoti daudz komisija jādara, ka vajag paskaidrot, ka šī jautājuma dēļ tas var neizdoties. Ne jau tikai tā, bet no viss kopā sanāk. Un jums ir uzdevums paskaidrot amerikāņiem, ka mums tas ir svarīgi. Mēs ar delegāciju bijām jūlijā Vašingtonā, un mums tika paskaidrots, ka klonēta gaļa, tas taču nav nekas atšķirīgs no tā, kas nāk no parastiem dzīvniekiem, un tev apundze jautāja, nu jā, kas tad ir ar eh, dzīvnieku labturību, vai tas nav arguments jums? Jā, amerikāņi teica, jā, tur ir cita institūcija par to atbildība, un turklāt arī eh, štati ASV, tur Kalifornija ir savādāk nekā Teksasā. Kā lai to paskatro mūsu pilsoņiem, ka mēs nevaram šeit runāt ar amerikāņiem, tāpēc, ka Kalifornijā ir cita likuma nekā Teksasā? Mums viss ir jāvienādo ar ASV, bet ASV nav gatavs par to runāt. Tur patiešām ļoti daudz, kas jādara. Otrais punkts, kur gribētu šeit pieminēt, jo radies tāds iespējas eh, balsošanā mūsu ekspertu dokumentā, ko esam saņēmuši par TTIP eh, no politikas eh, nodaļas, ir emisiju tirniecība aviācijā par šo jautājumu. Es baidos, ka jūs ar amerikāņiem vispār nesat vēl runājuši par to. Mēs bijām Vašingtonā un runājām par to. Un, manuprāt, Mēs jau nemaz nevaram nekādu TTIP panākt, ja amerikāņiem vienlaikus ir uh, likums, ja, kas aizliedz viņiem uh, šo ETS ievest uh, aviācijā. Jā, jūs varat teikt, nu jā, do, dosimies uz sarunu. Nu, Man vajadzēs viņiem pateikt, ja jūs neatsauksiet savu likumu, tad nebūs nekāds TTIP. Tie divi punkti, kur mēs kā komiteja varam pateikt, jūs esat tiešām cīnījušies, jūs esat kaut ko sasnieguši, un uh, Eiropas pilsoņus mēs varēsim pārliecināt par to, ka tie vienkārši nav tukši vārdi, ko jūs mums šeit stāstāt bet neesmu dzirdējis neviena, ne no viena komisijā, ka vispār ir ticis runāts par šiem punktiem no Eiropas komisijas puses. Tā vietā jūs mums iesakāt, lai mēs eh, kāp, pakāptos vienu soli pēc otru atpakaļ. Un aviācijā esmu šeit pieņēmu šo kompromisu un es arī aicināšu to, bet tomēr lūdzu ņemiet to tiešām nopietni, ka šeit komitejā ir uh, kolēģi, kas domā vēl pat radikālāk nekā es. Paldies, paldies. Tagad ir debatas. Es negribu, lai šeit kāds to visu sajauktu. Will... Ir daudz eh, jautājumu. Nedomā, ka jums būs iespēja mutiski atbildēt visiem jautājumiem. Šis tas jums būs jāpārbauda varbūt. Un tāpēc vai, vai mēs varētu lūgt jūs eh, rakstiski atbildēt uz jautājumiem, kuriem jums eh, nav atbildi šodien. Mēs no tiem ir svarīgs, ko Līskungs nu pat pieminēja. Par kādiem ASV standartiem ir runa? Kur mums būs jāpaņem, teiksim, Teksas vai Kalifornijas standarti? Ja mēs redzējām to rakstisku atbildi šiem jautājumiem līdz tam, ko jūs mutiski mums skaidrosiet. Jā, mums ir mutiskas debates, bet, jā, mēs visu to zinām. Rihards Zēbers. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ļoti jauki esat šeit, un uh, komitejā īstenībā reti, kad. Uh, ir tā, ka mēs runājam tādā vienā, vienotā balsī. Es domāju, ka mēs visi vairāk vai mazāk esam par to, ka mums vajadzētu pazināt mūsu tirdzniecības attiecības ar ASV un nerakoties uz šīm debatēm, lūdzu, ticietām. Mēs visi, mēs politiķi esam tuvu pilsoņiem, mums ir ļoti liels bažas par to, ka nevis jūs personīgi, bet ka komisija to visu nebrauks pilnīgā strupceļā. Tāda ir problēma. Un eh, jūs traukšā sēžat un sakat, jā, tā nav nekāda problēma, tas ir starptautiskās sarunās tā parasti dara, bet Eiropas Savienībā kaut kas ir mainījies. Pirmkārt, parlamentam ir jāsniedz arī savu piekrišana, un ja mums būs eh, noliekums, liekums, kur būs jā vai nē, un tur būs neatrisināt kritiski jautājumi, tad mēs teiksim nē. Tādēļ lūdzu, pasakiet saviem priekšniekiem un arī Degukta kungam, kurš ir politiski mainīgs, vai nu viņš eh, atvēr šīs debates un sniegs informāciju parlamentam par to, ka mēs esam jūsu pusē, bet tagad mūs vienkārši turiet mūs aizdomās, ka mēs esam, eh, mēs esam vēlēti eh, deputāti, un tad šajā ierēna līmenī tika pateikts, ka jā, tur viss ir kārtībā, mūs nemaz nejautā, tas nedarbosies, komisija tas vienkārši ir jāsaprot. Uh, Ir citi piemēri, kā piemēram akta tos visus nosauca, bet mēs esam ļoti grūtas situācijas priekšā. Mums 28 dalību valstis, kurās ir dažādi sabiedriskie viedokļi un atšķirīgi viedokļi, par kuriem ļoti liels diskusijas, bet arī tas ir jāņem vērā komisija, un to var izdarīt tikai tād, ja šis debatas ir pirms tam būs, bet nevis pēc sarunu noslēgšanās, jo tad jūs varat rēķināties to, ka tas būs negatīvs rezultāts. Es nesaprotu jūsu stūrgāvību ko izrāda komisija, kas saka, jā, tie ir noteikumi, mēs to visu vadīsim un pēc tam informēsim varbūt parlamentu, bet tā tas nedarbosies. Lūdzu, pieņemiet to zināšanai un nesakiet pēc tam, ka jūs to nezinājāt. Mēs jūs esat brīdinājuši. Tādēļ pateikšu jums vienu, ja jūs vēlaties, ka mēs to visu panāksim, un jūs varat pieņemt, ka mēs visi esam interesēti, lai būtu ekonomikas izausme, darba vietas, bet mēs arī esam interesēti, lai būtu drošums standārti, kas attiec uz vidi, uz pārtiks produktiem un arī uz uh, mūsu uzņēmumu aizsardzību. Lūdzu, ņemiet to nopietni un uh, lūdzu sniedziet ar informāciju un pasakiet saviem priekšniekiem, bet uh, arī personīgi gribētu šeit runāt, kā lai var uzticēties ierēdņiem no ASV, kas savu likumdošanu, piemēram, NSA, viņš aizsargā amerikāņu pilsoņus. Eiropas pilsoni var vienkārši tā ņemt un noklausīties. Nu kā gan viņus, lai aizsargā no viņu pašu uh, iestādēm, pat uh, Vācijas kanclers Merkeles eh, mobilo telefonu Amerikā noklausies. Kā lai uzticas šādam partnerim, kas pamat noteikumus, kā sadarboties, pilnīgi neņem vērā? Nesmu dzirdējis nekādu atvainošanos, Obama tur kaut kā šā un tā kaut ko teica un, un izvairījās. Un, un, bet kā tad, lai mēs akli uzticamies eh, šādā politiskajā situācijā? Tas ir diezgan traka situācija. Kur ir garantijas no amerikāņu puses? Es pieņemu, ka NSA un uh, visi amerikāņu politiķi, viņiem ir skaisti dokumenti, un tur arī firmām, tur viss ļoti skaisti. Mm, mēs šeit brīvi ievēlēti deputāti esam atkarīgi no kaut kādiem brīfingiem, ko jūs mums šeit piedāvājat. Tātad nav vienlīdzīga attieksme sarunās, un tā ir ļoti interesanta situācija. Es domāju, ka vajadzētu uz to kaut kādā veidā reaģēt, un es kā politiķis gaidu, ka es varu nostāties savu cilvēku priekšā varu teikt, jā, amerikāņi apsolīja, ka tas tiks darīts tā un tā, un tās ir garantijas, ka šīs sarunas notiks godīgi, jo citādi ļoti grūti būs panākt uzticību, jo amerikāņi ir lauzuši uzticību, bet to dabūt atpakaļ ir ļoti grūti, un tagad mēs esam vēlēšana priekšā, būs jauna komisija, esam sarežģītā situācijā, mēs visi esam uh, tādā situācijā, kad ir spiediens, un tad vajadzētu uh, uzlikt visas kārdus uz galda. Uh, jo citādi jūs varēsiet runāt, cik ilgi vien gribēsiet, bet beigu beigās šis parlaments pateiks nē. Paldies Rihārdam Zēberam, Satu Hasī. Thank you very much. Uh... Paldies, um, kolēģi, jūs tev vairākus uh, aktuālus un svarīgus jautājumus, un es lielā mērā varu viņiem pievienoties. Bet uh, par investīciju aizsardzību. Ja investoru un uh, valsts uh, konfliktu risināšanas mehānismu. Pirmkārt, vai komisija par izējas punktu ņem to, ka um, ir neizbēgami veidot šādu mehānismu, bet tas tiešām ir nepieciešams tiesniecības nolīgumā. Un to es vecāju tamdēļ, ka, ja pareizi sapratu, tiesniecības nolīgumā starp ASV un Austrāliju Nu, šāds mehānisms eh, nefigurē. Tā kā vismaz viens eh, precedents tam, ka eh, šajos nolīgumos pēc tā varētu izteikt, pastāv. Otrkārt. Nu, tagad ir pa tradīciju kļuvis tas, ka, lūk, šie disputie konfliktu risināšanas mehānismi tirsniecības jautājumos tiek nodoti privāta sektora un savā ziņā, tātad arbitrāžas eh, tiesām, tribunāliem, šķīrē tiesām, ja, kas, eh, nu, ir vairāk un mazāk tiešām tāds tā kā privāta uzņēmums. Bet vai tā tiešām ir vienīgā iespēja, vienīgā alternatīva? Eiropas Savienībā mums ir um, Eiropas Savienības tiesa, un tas nav kaut kāds tur ad hoc veidojums, kāds īpašam nolūkam, īpašā veiktā sanācis tiesnešu kolektīvs. Uh, Tā ir pastāvīga iestāde, kur tiesnešus nominē valstu valdības. Un, ja nepieciešams risināt kādu konfliktu, nu, tāds īstiem tirsniecības nolīguma ietvaros, jā, ja, tad um, vai arī šeit mēs nevarētu veidot kādu nu, labāku mehānismu nekā pat labāk šis te spēkā esošais uh, standarts, šī te privāta arbitrāža, tāds ad hoc tiesas, kas tiek veidotas speciālām, speciālām lietām. Mēs no Tātad eh, profesors Koskinēmi, kas ir viens no vadošiem starptautisko tiesību ekspertiem Somijā, viņš nesen no Somijas eh, plašsaziņas līdzakļos norādīja, ka ja mēs eh, pabētīsim šo arbitrāžu tiesu pieņemtos lēmumus dažādos tiesniecības nolīgumos, tātad, ja pastudēsim viņu judikatūru, nu, tad faktiski nu, mēs nevaram tur runāt par kādu konsekvenci, ka šie pieņemtie lēmumi nav uh, gluži konsekventi un vien līdzīgās lietās netiek pieņemti līdzīgi lēmumi. Lūk, tas nozīmē, ka līdztekus tam, ka šī sistēma nav īsti taisnīga, pēc manām domām. Man vispār šķiet dīvaini, ka šāda sistēma ir izveidojusies, jāsauksim ar to. Es nešaubos, ka arī daudzi pilsoņu šo sistēmu kritizē, taču līdztekus tam. Uh, Nu, šī sistēma ir tāda tiešām neusticama. Mēs uh, nezinām, uh, ar ko tu vari rēķināties, jo šā, šādām iestādēm nav konsekventu lēmumu. Tā kā jā, ir nepieciešams uh, šāds konfliktu risināšanas mehānisms. Tad mums nevajadzētu tiekties pēc tā, tomēr, ka nu, valdībām ir tiesības uzsākt šos procesus, tās nav kādas privāti kompānijas, kas par to lem. Un, nu, ka tā ir pastāvīga tiesa ar ieceltiem tiesnešiem, kur tiesnešus nominē un ieceļ uh, nevis kādas kompānijas bez valdības. Dank. Liels paldies, Elizabete Berdīnī. Karīnī. Elizabete Kardīnī. Jā, paldies priekšādātājiem. Vēlējos tikai papildināt dažu komentārus, jo principā jau viss tik pateikts. Tas, ko teica kolēģis Zēbers, ir īpaši ļoti jāuzsver. Visi deputāti ir eh, ar eh, līdzīgu viedokli, vienalga no kuras politiskās grupas viņa būtu, no kuras valsts. Domāju, ka tam vajadzētu būt kā tādam brīdinājuma zvanam komisijai, jo komisija nemaz neustver, kas notiek mūsu valstīs, un neustver to, kas uh, izraisa nemieru mūsu iedzīvotājos, un tas parādīsies arī vēlēšana rezultātos. Ja šo sanāksmi pārraidītu webstrīmā mūsu pilsoņiem, un ja rīt būtu vēlēšanas, tad Eiropa droši vien vispār nepaliktu pāri, tad būtu ļoti maz no Eiropas, kas paliktu pāri. Un tad mums vajadzēja būt mūsu pilsoņu pusē, Mēs nevaram vienkārši šādus svarīgus jautājumus uh, atlikt un atlikt un uh, izvairīties uh, veselības aizsardzība, patērētāja aizsardzība. Tas ir kā stūrakmenis sabiedrībā, un tas tiek nodots dažu personu rokā, kas paraksta nolīgumu, un valstis un valdības, un 510 miljonu demokrātiski vēlēto iedzīvotāju pārstāvi, tad visi var iet, eh, no kurienes nākuši, jo tā mazā grupiņa, kas noslēdz nolikumu, nemaz negrib dzirdēt, kādas ir tradīcijas, kādas kultūras, kādas cerības ir iedzīvotājiem veselā kontinentā panākt labklājību. Vienkārši grupiņi dodas tālāk eh, pa ceļu, kur vienmēr gājuši, nemaz neko nezina, ko domā cilvēki. Vai tad komisija ir kaut kāds uh, dievišķs mandāts, un kurš viņu ir, ir iecēlis? Tā patiesībā ir tauta, un tādiem jums vajadzētu labi valdīt. Bet, ja mēs vēl ar vienu dzīvojam demokrātie, tad mandātu var dot, to var arī atsaukt. Jūs ir izvirzījusi tauta, un nevis kā, kāda dievišķa griba. Un tas ir pāri robežām, tas, tas, tas ir pa tālu, tas ir tālajoši mums taču ir jāpie, turas pie kaut kādiem standartiem, vienalga vai Teksas vai Kalifornija vai vienalga kur. Sap citu, ASV vidējais dzīves ilgums ir mazāks nekā pie mums, viņiem vajadzētu mācīties eh, un nevis eh, pie mums. Aptamēns ir aizliegts 160 valstīs, tagad tas tiek izmantots, eh, lai uh, ātrāk augtu cūkas un lielopi, lai viņi uzpūstos, un tas viss kopā ar ģēmo un klonētiem dzīvniekiem un vistām, kas ir izpeldējušās hlora šķidumā. Vai tad tā ir tā lieliskā civilizācija, kas mums tiek ieteikta? Tas mums tiek uzspiests. Bet parlaments to noraidīs. Tā kā lūdzu, ļaujiet runāt tautāju ļaujiet runāt civilizācijai labākajai tradīcijām. Mēs nevēlamies zaudēt eh, vidējo mūža ilgumu vienkārši tādēļ, lai pieturmētos amerikāņiem. ASV ļoti daudz vajadzētu mācīties no mums pārtiks produktu drošumā. Mūs dala daudz kas, mūs vieno daudz kas, bet to vienkārši nevar visu lemt pie sarunu galda. Tāpat kā Pēters Līzes piederēja pie grupas, es strādāju grupā, kas šajā dramatiskajā naktī piedalījās sarunās un par eh, jauno produktiem eh, to nobloķēja, jo bija šeit mēģinājumi vispār nemarķēt klonētu gaļu. Un tagad ir mēģinām atgriezties pie tām pašām pozīcijām, jā, tas jau runā pats par sevi. Izmantojiet iespējas, mēs vēlamies turpināt veidot Eiropu, jo mēs esam atbalsts Eiropai, un mēs eh, aizsargājam jūs no jūsu lielajām kļūdām. Mēs esam Eiropieši, mēs vēlamies Eiropu, bet ne to Eiropu, kurus jū, kuru jūs šeit akurāti iesakāt. Jā, nu, eh, komitejas sanāksme beidzot ir patiešām aizraujoša. Karien Karnbaha. Bez Eirokungs, tas nav personīgi pret jums, mēs visi zinām, ka tas ir jūsu darbs manuprāt, man liekas, ka es to, to jau esmu kādreiz redzējis, tas deja vu, ka līdzīgi kā par sēklas, sēklu materiālu sarunām, tur arī bija komisārs, komisāra pārstāv un domāju, ka viņš precīzi zina, ko grib Eiropieši, bet parlaments no otras puses šeit precīzi zina, ko tiešām vēlas iedzīvotāji, jo mēs esam tuvu viņiem. Mēs esam ļoti daudz runājuši ar cilvēkiem, nevis tikai ar dažiem koncerniem, bet patiešām ar cilvēkiem, ko tas skar. Un šodien ir līdzīga situācija. Šī komiteja runā, diskutē, pamatoties uz pārliecībām, kas eh, attiec uz dzīvnieku labklājību, uz drošumu, mazāk lauksamniecību. Citās komitejās jūs dzirdēsiet par eh, sociālajiem standārtiem, par darba ņēmēju standārtiem. Da, daudz kaut kas no tā ko jūs mums tagad sakāt, ka mēs jums varot uzticēties, bet iedzīvotāji neuzticas. Mums nav nekāda pamata pieņemt kaut ko citu, mēs esam pārliecināti par to, ka mēs no tīrību neuz, nedabūsim nekādus uzlabojumus, bet uh, drīzāk eh, pasliktināšanos cilvēkiem Eiropā. Protams, ka mēs labprāt gribētu, ko daži teica, ka mūsu labie sociālie standārti, ka mūsu labie vides standārti, pārtiks drošuma standārti nokļūtu arī ASV un arī tur darbotos, bet šādu uzticību mums nav. Un šeit mēs runāšu arī par eh, enerģijas efektivitātes direktīvu un to pieņēmuši. Es gribētu jūs aicināt strādāt šādā izpratnē. Ja jūs gribat strādāt enerģijas efektīvi, tad vajadzētu uz, likt visus dokumentus uz galda, lai mēs precīzi zinātu, par ko mēs runājam. Mums nevajadzētu kaut kādus pieņēmumus, par kuriem jūs varētu teikt, nu jā, jūs te pārspējat ar savām vistām chlorā un klonētu gaļu, bet ja tas nebūs, tad lūdzu parādiet, kas, ar ko ir jārēķinās, tad mēs nopietni runāsim e, efektīvi un varbūt ar cerību, ka tā nebūs e, tāda blamāža komisijai, kā balsojumā uh, par sēklu materiālu. Jo 650 deputāti domā, ka tas, ko komisija mums prezentē, nav tas, ko mēs vēlamies, ko mums vajag. Pagaidām es baidos, ka būs līdzīgs balsošanas rezultāts. Paldies, Karina Kādenbahai. Līdz ar to mēs beidzam. Sarunu runātājs saraksts ir pabeigts. Ļoti interesētas bija, bija daudzas bažas izteiktas, ja mēs. Uh, paraugāmies, kas tad bija dibināšanas galvenā doma Eiropas Savienībā, tā bija brīva tirniecība. Es tikai vienkārši iedomājos, ka droši vien toreiz bija līdzīgas diskusijas, kā tas viss tika uzsākts Eiropā. Ko es vēl gribētu pateikt, un vairāk kā tas tika jau ir izteikts, ja mums šeit ir liels vairākums komitejā, liels vairākums kas pauž tik lielu neusticamību un bāžas, kas attiecas uz piekļuvi informācijai par sarunu vešanas principiem. Tad lūdzu pieņemiet to zināšanai. Komisijas vietā es to mainītu, jo citādi ir risks, kā mēs norādīsim visu noliekumu. Es nezinu, kāds izskatīsies nākošais parlaments, bet eh, mēs jau esam ietrunējušies. Akta, Swift, lai pāris piemērus tikai nosauktu. Mēs izmantosim savas tiesības, kuras mums piešķir Lisabonas līkums, jo mēs uh, lemsim galīgi par uh, eh, tirniecības nolīkumu, kas attiec uz tiesisku valsti, šķirēties jau pieminēja, tas arī būtisks jautājums, kas mani vēl interesētu. Kādi ir šie spēku samēri? Cik daudz Atlantijas okeāna otrā pusē administrācijā strādā pie šī jautājuma un cik ir eh, darbinieku komisijā? Cik daudzi ierēņi strādā komisijā pie šī tirniecības noliekuma? Varbūt jūs varētu atbildēt šo jautājumu. Tagad ar lielu interesi klausīšos jūsu atbildes. The floor is yours. Well, thank you very much, Chairman, and thank Lielas paldies priekšstādētājiem, paldies visiem cienījumiem komitejas eh, locekļiem par eh, intensīvām un tādām emocionālām debatēm. Iesaukšu ar šo eh, jautājumu par caurskatāmību, kas vēlreiz tiek pieminēts. Un pirmais, ko vēlos uzsvērt, gaiši un skaidri tas, ka komisija nekad nav nu, tātad inicējusi šīs sarunas ar, ar ASV. Tās nav mūsu pilnvaras tika pieņems vienbalsīgs lēmums, ministru padomē vien, vienbalsīgi tika pieņemts sarunu mandāts, un tur ir noteikti arī sarunu parametri, sarunu norādes, balstoties, kurām mēs arī vedam sarunas. Jā, un šo mandātu mēs varam publicēt, nav tā, ka komisija būtu iebildus pret to, ka šis mandāts tiktu publicēts. Un tāpat arī trīs parlamenta rezolūcijas pat ETP esam ņēmuši vērā. Un šajās rezolūcijās ir pausts viennozīmīgs atbalsts sarunām. Un ir definēts arī skaidrs sarkanās līnijas. Mēs pilnībā apzināmies šīs sarkanās līnijas, kas, kas ir parlamentam, ko parlaments ir no savas puses noteicis savās trīs rezolūcijās. Trīs rezolūcijās par tētipu. Un, sapcīt, liels paldies par šo iespēju pirmo reizi uzrunāt šo komiteju par šo jautājumu. Šis tiešām ir pirmais tāds precedents. E, es nešaubos, ka, ja būtu aicināšana ātrāk, būtu arī atnācis ātrāk un būtu iespējams, e, attiecīgi, saulēcīgi par to izsākt runāt. Nu, komentāri par e, to, ka kaut ko slēpjam no jums. Esmu pārsteigts par šiem komentāriem. Mūsu sadarbība inter komitejas priekšsādātājs un Eiropas parlamenta priekšsādātājs Šulca kungs ir uh, izcēlējis to kā tādu caurskatāmības piemēru. Kā to, ka lūk, komisija reaģēja uz parlamenta vēlmēm. Pirms uh, katrām sarunām es salaži ierados interpāraudzības grupā, jūs komiteja arī var nosūtīt tur savus pārstāvis. Un pēc uh, katra saruna raunda es informēja par sarunu rezultātiem vakar vakarā, Interšu uzraucības komitejā es to jau stādīju priekšā. Šonadēļ bija divas parlamentārās noklausīšanās, arī pirms ieradus šeit. Tā kā liela daļa man darba bija veltīta dialogam ar parlamentāriešiem, ne tikai ar šo institūciju, bet tāpat man bija iespēja uzrunāt dalībvalstu parlamentāriešus, un mēs esam pilnībā pārliecināti, ka tas ir pilnīgi kritiski nepieciešams, jo jo šīs sarunas, eh, protams, eh, izraisījušas lielu rezonansu sabiedrībā, un jums ir atbildība vēlētā priekšā, tā kā, protams, jums ir tiesības eh, zināt, tiesības kaut informāciju no sarunu vedējiem attiecībā uz to, ko mēs mēģinām sarunās panākt. Un vēlreiz uzsvēršu, ka visi mūsu sarunu priekšsakumi ASV iziet cauri Eiropas parlamentam, cauri šai interuzraucības grupai, pirms mēs tos laikam galdā amerikāņiem nu, kas šobrīd nav pieejams parlamentam, kā es sacīju, ir ASV. Starījuma priekšlikumi tie pagaidām nav pieejami, mēs mēģinam rast veidu, kā panākt, lai arī ASV priekšlikumi būtu pieejami parlamentāriešiem sabiedrībai. Bet vēl skaidri uzsvērt, ka ja man jābūt ir eh, tiešām un atklātam, un jums nu pagaidām tas vienkārši nav iespējams. Eh, nav iespējams eh, vēst sarunas, kur abas puses publiski liek klajā savus priekšlikumus un Un, un tad uh, cerēt varam panākt uh, panākumus sarunās. Ja mēs visus tekstus publicēsim, tad saruna arī nebūs līdz pēdējām, pēdējai sarunu nedēļai. Un tas nebūs efektīvākais veids, kā vērst šīs sarunas noteikti. Nē. Saruna procesa gaitā, protams, parlaments uh, tiks informēts un jūs redzēsiet, kāds ir progress. Jūs noteikti redzēsiet attiecīgos tekstus, par ko būs panākt vienošanās, un mēs to uh, uzticamies uh, parlamentam. Parlaments uh, parasti arī ievēro dokumentu konfidencialitāti. Mēs pilnībā apzināmies eh, to, ka ir nu, bijuši kaut kāds noplūdes šur un tur, bet ne parlamentu vainas dēļ. Man domāju, ka mums ir ļoti labi savstarpējās uzticības attiecības, un tieši šādā gaisotnē norit, norit šīs sarunas. Nu, es, protams, ieklausījos jūsu komentāros un uh, saprotu, kas jums uz sirds. Jums ir īpaša atbildība šajā komitejā, un es jau iesākumā uzsveru, ka jautājumi, kas saistās ar pārtikas nekaitīgumu, ar um, vīdes aizsardzību, tie ir kritiski būtiski jautājumi. Un, protams, jums ir gan, gan uh, tiesības uh, būt uzmanīgiem un, un, uh, un jāseko, sakot līdz tam, ka mēs pildam savus solījumus. Nu, kādās jau neesmu tā sacīt iebiedēt sarunās ar ASV, jā, jā, ASV, protams, ar ekonomisko jāvaru, bet mēs jau iesim nekā, nekādi permie puļi, kas tā teikt. Un um, ne, nešaubos, ka panāksim sabalansētu līdzsvarot nolīgumu, kas būs Eiropas pilsoņu interesēs. Jā, mēs uh, arī kontaktējamies ar dažādām Eiropas pilsoņu grupām. Nav tā, ka mēs te uh, ņemt vērā tikai lielo korporāciju vai uzņēmēju intereses. Tā nav. Mēs esam uh, gatavi kontaktēties ar ārotbiedrībām, brīdis MVO, patērētāju organizācijām, atsevišķiem pilsoņiem ar Eh, visiem, kuriem ir kāda konkrēta viedokļa šajā jomā. Un tieši tādā jautājumā par eh, konfliktu atrisināšanu starp investoriem valsti. Tas ir pretrunīgs jautājums, tāpēc arī veiksim publiskās konsultācijas par šo jautājumu. Un lai visiem iespēja piedalīties eh, šajā jautājuma apspriešanā un lēmumu pieņemšanā. Par šo jautājumu nekavēšos, jo konsultatīvais um, dokuments tiks uh, publicēts, un jūs uzzināsiet, kas tur izkristalizējās, bet viens fundamentāls būtisks jautājums, uh, par ko būtās padomāt, ir lūkāts. Visā šajās lietās un gadījumos, piemēros, ko jūs pieminējāt, kur eksistē dažādas uh, regulatīvās politikas un kur tās tiek apšaubītas, nu, bet tas ir ne tādēļ, ka tās tiek apdraudētas šī nolēguma ietvaros. bet gan pastāvšo tiesību sauktu dēļ klātsakot, tā ir zinām ilūzija. Ilūzija domāt, ka izaicinājumu saglotībā jomā mēs, mēs varēsim uh, atrisināt, um, nenoslēdzot nolīgumu ar ASV. Pasaulē daudz sarežģītāk. Un juristi labprāt uh, strādā gan Ķīnas, gan Indijas uh, kompānija interesēs, tā kā, lūk, par to būtu jādomā. No savas puses mums ir eh, jāapsver tas, kā mēs varam uzlabot sistēmu, lai tā būtu leģitīma, lai tā būtu stabila un lai tā nodrošinātu augstus investīcijas eh, aizsardzības standartus. Ja šādu standartu nebūs, nu tad lūk jābūt šādas arbitrāžas tiesas, jau kas var pieņemt nekonsekventus eh, lēmumus, un starp citu viena no idejām, ko mēs iekļausim konsultāciju dokumentā, būs apelācijas mehānismu izveidi. Proti, ja pastāv bažas par to, ja arbitrāžu pieņems pamatot lēmumu, tad ir iespēja apelēt augstākā instancē. Jūs vecējāt arī kādēļ gan šīs normas varētu, nevarētu atstāt dalībvalstu tiesas pārziņā. Nu, tā ir tāda politiska izvēle. Mūsu konsekventā nostāja starptautiskās tirsniecības nolīgumos allaži ir bijusi tāda, ka šie nolīgumi nav tiešā veidā piemērojami starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību tas nav labākais veids, kā nodrošināt um, nolīgumu adekvātu funkcionēšanu. Nu, ka tā ir bijusi konsekventa nostāja, ko esam ievērojuši mūsu visos starptautiskajos tiesniecības nolīgumos. Vēl skaidri vēlas uzsvērt lūko. Jūs uh, sacījāt, ka komisija te vēl to deķu uz savu pusi un tā, bet uh, nē, mēs sakojam mandātam attiecībā uz uh, investīciju aizsardzību un attiecību konfliktu risināšanas mehānismu. Tāds ir mūsu mandāts. Šis jautājums ir jāapspriež ar ASV. Nu, jāskatās, vai ASV e būs eh, gatavi pieņemt vienošanos par eh, šiem jautājumiem, kas eh, nodrošinās zināmas garantijas. Un viena no svarīgākajām garantijām ir sistēmas caurskatāmība, regulatora tiesības. Un tad, kad uztaustīsim to vecas iespējams vai nē, es jums esmu dalību valstīm un arī jums. Un tad arī nāksies pieņemt lēmumu par to, vai tas galu beigās figurēs nolikumā vai nē. Nu, šāds mandāts mums tika piešķirts vienbalsīgi no dalībvalstu puses. Ne, nu, protams, pēc eh, konsultācijām izvērtēsim šo jautājumu vēl tālāk un konsultēsimies ar jums. Un nu, tad bija vairāk jautājumu par to, kā mēs grasāmies sasniegt šos eh, te regulatīvos, eh, tā teikt, labumus, ietaupījumus, ja mēs nedarīsim to, nedarīsim to vēl kaut ko un tā. Nu, minēšu dažus piemērus jums. Bet drīz būs publicēts arī sabiedrības publiski pieejams dokuments, kur dažādos sektoros mēs norādīsim, ko mēs varam panākt ietaupīt. Nu, šie taupījumi, starp citu, būs ne tikai uzņēmējiem, bet arī regulatoriem. Bet, protams, ietaupījumi bez kompromisiem aizsardzības līmeņa ziņā. Daži piemēri. Drošības noteikumi automašīnām. ASV šie noteikumi un ASV mums Eiropa atšķiras Atšķiras tādēļ, ka ir izstrādāti dažādā regulatīvā kultūrā, bet tā viss liecina par to, ka nekādā gadījumā Eiropas eh, auto nav mazāk droši nekā ASV vai otrādāk, un to nevar tik vienkārši tā, tā eh, secināt, tur jāskatās uz konkrētiem faktiem. Nu, tieši to arī darīsim šo sarunu gaitā. Regulatori sanāks kopā, saliks galvas kopā, tā sacīt, izskatīs pierādījumus, faktus, un nu, tad nonāks pie secinājumu. Vai iespējams panākt savstarpēju standartu harmonizāciju. Nu, šajā gadījumā mēs runājam par tehniskiem noteikumiem automašīnu drošības jomā, un ja to var izdosies panākt, protams, tam būs ļoti liela ekonomiska iegūma. Nu, pielāgoties ASV normām, ir diezgan sarežģīts, pat, līdz pat 20% var paaugstināt automašīnas eh, pašizmaksu, un tāpēc būtu ļoti noderīgi tātad turināt šo standārtu. Varbūt tas neatiecas uz uh, luksus auto ražotājiem, bet uh, uz, uh, uz uh, um, piezemētākiem modeļiem. Tālāk farmaceitikas joma. Nekādā ziņā nolīgums neapdraudēs piekļuvu medikamentiem. Bet, piemēram, cits starpā spriežam par to, ka ASV un Eiropā varētu būt harmonizēti labas ražošanas prakses standarti. GMP, tad saskat labas ražošanas standarti, ar OECD darb, strādājam kopā. ASV pārtikas eh, drošības eh, iestādē tomēr nepieņem eh, Eiropas inspek inspektoru veikumu, uzsvarot, ka viņa darbs nav ekvivalents ASV darbam. Un nu, līdz ar to Eiropas kompānijas, tā skaitā arī mazas kompānijas, spiestas veikt dubultas inspekcijas. Tātad gan ASV, gan Eiropas inspektoriem jāveic savs darāmais, Nu, pilnīgi lieka mums prāt, ja mēs eh, izveidosim sistēmu, kurā varēsim savstarpēji uzticēties. Vienā un otrā Atlantijas okeāna krastā, protams, jābūt apusēji uzticībai. Un ar to mēs ietaupīsim daudz naudiņas. Naudiņas uzņēmējiem, sevišķi maziem uzņēmējiem, bet arī regulatoriem. Un regulatoriem būs mazāk darba, un viņi varēs koncentrēt savus ierobežotos resursus uz, uz reālām problēmām nu, kur tiešām būtu nepieciešams šīs inspekcijas. Tālāk, nākamais piemērs - kosmētikas jom. Man tikā lūgts eh, minēt 50 piemērus, vai pat vairāk minējuši 3, 4, bet kosmētikas eh, joma, manuprāt, ir gan interesants piemērs. No nu, detaļām varēsiet iepazīties eh, vēlāk, bet, nu, piemēram, ir vairākas, vairāk ingredienti sastādājs, kas ir autorizēts Eiropas saimnībā, ko var izmantot kosmētikas jomā, Turpretī Amerikā šis vielas nav autorizēts. Kādēļ? Nu, varbūt ne gluži tādēļ, ka, ka tās nav drošas, jo mēs esam veikuši pašu savu izvērtējumu un nākuši pēc secinājumu, ka šīs vielas, šī ingredienta ir droša. Nu, lūk, debatējam par to, vai regulējušās iestādes ASV varētu pat paļauties uz mūsu veikto izvērtējumu. Eiropas Savienības izvērtējums ir uzticams. Nu, tas nenozīmē, ka, ši, ka tas būs automātisks process, bet ka tās, ja mēs varētu pātrināt šo sastarpējās izvērtēšanas procesu. Nu, tas ir viens no piemēriem, protams, kosmētikas jomā tiek spriest arī par, par eh, citām lietām, eh, kas attiec uz maķēšanu, sevišķi par, par eh, klonēto dzīvnieku maķēšanu. Nu, tur neko nemainīsim, jā, skepsē šeit nav īstas vietas. Likumdošanas aktu šajā jomā mēs nekādā ziņā nemainīsim. Nu, lūk, tie ir daži konkrēti piemēri, varētu minēt daudzus citus, protams, un cits starpā arī pārtiks uh, nekaitīguma jomā. Es zinu, ka tas jums izraisa lielas bāžas. Jūs vēlaties, eh, lai mūsu tiesība akšā jomā neciestu. Nu, vienlaikus jāņem vērā tomēr tas, kā mēs varam eh, atvieglot dzīvi mūsu eksportētājiem, ja viņi vēlas eksportēt pārtiks produktus uz ASV, kā tad to sekmēt? Kā izstrādāt uh, procedūru, kas nav tik uh, apgrūtinoša un, un gara un sarežģīta kā, kā tagad? Nu, savukārt, um, ASV atsakās viņam no mūsu inspekciju rezultātus. Mums tur veterinārā vienošanās ar ASV. Nu, šo vienošanās ASV tā īsti nav vēl īstenojuši, un tā mums vēl ir iespēja vēlreiz iedzināties šos jautājumus un padomāt, ko mēs varam darīt, lai stekmētu tiesniecību mūsu pārtiks produktu eksportētājiem, kas eksportē savu produkciju uz ASV. Protams, ASV arī nepalaidīs zemāk savu aizsardzības eh, latiņu, tā sacīt. Mēs arī ne. Mhm. Tiek uzdodas vēl citi jautājumi, bet, nu, principā esiet droši, ka uh, viss, kas piedalās šajās sarunās ar Eiropas komisijas civili ierēģi, un viņi sako ierēģiem paredzētos, um, paredzēto etikas uh, kodeksu, un tā es nezinu, uz ko jūs īsti tur atsaucāties, kolēģi, kad jūs tur piesaucāt kaut kādus mistiskus ekspertus. Nu, sarunās mēs nekādus uh, ekspertus no malas nepiesaistām. Mēs visi esam oficiāls amatpersonas. Mūsu saruna komanda tur, protams, pamainās nedaudz atkarībā no jautājuma, bet parasti. Uh, starp 100 un 120 cilvēkiem, tātad Eiropas eh, komisijas ierēģiņi dodas uz ASV, kas pārstāv eh, visus komisijas eh, dienestus. Vismaz pusdienu vairāk locekļu manā komandā nāk no, no dažādiem komisijas dienestiem, ne tikai no tirsniecības, bet, bet no, no citiem ģenerāldirektorātiem nāk. Tātad no ASV pusē ir līdzīga situācija. Pagājušā nedēļā notiek kārtējs saruna rauns ar ASV un uh, nokal kaut kur starp, apmēram starp 100 un 130 uh, amatpersonām no ASV valdības piedalījās šajās sarunās. Piedalījās arī regulatīvās aģentūras uh, dažādās jomās. Tur visur, kur ir runa par kādiem regulatīviem jautājumiem, tur abos abās sarunu galda pusēs sēž um, attiecīgo regulatīvo aģentūru, ja iestāžu pārstāvi. Nu, lūk, mēģināju godprātīgi atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Ja esmu ko palaidis garām, tad lūdzu atgādiniet, es noteikti sazināšos jums rakstiski vai kā citādi. Un starp citu, noteikti labprāt, ļoti labprāt ieradīšos šeit šajā komitejā vēl kādā citā reizē. Un es saprotu, ka Inte uzraucības komitejā, jūs komitejā arī pārstāvēs, tā kā ja jums ir kāda, kādas bāžas varat uh, padiskutēt attiecīgo uzraudzības komiteju, lai jūsu viedoklis vairāk tik ņemts vērā, jūs uzskatiet, ka tas tā nav pat labi. Nu, mēs labprāt sekosim jūsu um, idejām. Liels paldies par uh, detalizēto atbildi uz jautājumu. Es domāju, ka arī šeit uh, bija nepieciešams, lai mēs tiešām kārtīgi izdebatētos Tas noteikti ne, nav, nebija pēdējā reize, bet uh, nu, šajā sasaukumā tā bija pēdējā reize. Un ar dažiem uh, līdzdalīgajiem tas bija pēdējā reize, piemēram, Dagmar Roda Berenta. Droši vien, ka citā sastāvā, nākamajā sasaukumā, mēs šīs debatas turpināsim. Un tas ir ļoti svarīgi, ja tas viss, lai noslēgtos ar labiem panākumiem. Sirsnieks, paldies jums par. Uh, atbildēm uz ļoti daudziem jautājumiem un vēlu jums labus panākumus, lai jums veiktos. Jā, pie tā jau mēs strādājam un komisija, un par to mēs parūpēsimies, lai komisija būtu cits sastāvs un arī komisijas vadībā, lai būtu viss savādāk. Uz to, to mēs arī gaidām, lai tur kaut kas mainītos. Labi. Lies paldies! Un visu labāko! Gut, damit geht. Jā, labi, turpinām darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir dažu atmosfēru piesaņošo vielu valstu emisiju samazināšana un direktīvas 2003-35 EK grozīšana. Referenti šeit ir. Nē. Dosim vārdu komisijai. Tā bija runāts. Vispirms komisija, lūdzu. Thank you, Chairman, and, uh... Paldies priekšstādātāji un uh, labu pēcpusdienu visiem, cienījamie komitejas locekļi. Pateicos par šo iespēju īsi iepazīstināt jūs uh, ar uh, jauno gaisa kvalitātes uzlabošanas tiesību aktu paketi. Laika mums rīcībā nav daudz, bet, nu, centīsimies iekļauties eh, mūsu rīcībā esošajā laikā, gan jau šī, gan jau šī nav pēdējā reize, kad mēs eh, šeit ierodamies. Paldies arī par iespēju uh, izmantot tehnisko, tātad, tehniskos palīdzības slaidus, jo nu, ir labi, ja mēs varam nedaudz uh, uzsprišināt savu uzstāšanos ar šiem slaidiem. Nu, cerams, ka neaizrunāšos, ja gadījumā pārsniedz savu laiku limitu, tad dodiet ziņu. Nu, tā tad. Uh, Jaunā gaisa kvalitātes tiesību aktu pakotne tika pieņemta pērnā gada nogalē, 18. decembrī. Patašiekungs eh, pagājušo gadu bija nodēvējis par gaisa kvalitātes eh, gadu. Vairāk kā trīs eh, gadus strādājam pie šiem tiesību aktiem, pie ietekmes izvērtējiem, pie konsultācijām ar partneriem un tā tālāk. No nu, Alažēlā būs sākt ar labām ziņām, labām vēstīm. Pastāvošais tiesiskais satver šajā jomā Eiropā strādā gana labi. Un mm, tas ir um, panācis tāds izmērāms un rezultātus un, un uzlabojums. Un te pa labi grafikā jūs varat redzēt uh, grafiku, kurā ir uzrādītas uh, svarīgāko piesaņojušo vielu emisijas un kā tās ir, kāda ir bijusi dinamika sākot no 90. gadiem līdz mūsdienām. Un jūs redzēt, ka faktiski viss šīs līknes iet uz leju, tātad emisijas uh, samazinās. Nu, pašā apakšā tātad um, tā sauktais sēra, sēra oksīds, kur uh, par gan iz 90% kritušās emisijas salīdzinājumā 90. gadiem. Un pa labi šeit mēs norādam to, ko jaunā gaisa kvalitātes politika, un tā vēl turpina attīstīties, tā ir arī vidas politikas joma, un, un tā viennozīmīgi uzrāda to, ka ir iespējams uzlabot vidi un ietekmi uz veselību vienlaikus saglabājot arī konkurētspēju un izaugsmas tempus. Un lūk, šī zilā līkne liecina par IKP tendenci laika posmā 90. gada līdz uh, eh, 10. gadam. Uh, Pēdējais rādītājs ir iedzīvotāju skaits, diezgan eh, stabils un apakšā zaļā līknē piesāņojuma indeks, dažādu piesāņojumu, piesāņojušo faktoru apvienojums. Nu, lūk, šādi kopēji izveidojas. Uh, Nu, ir pieejams uh, kopsavilkums ar kādu 300 lapušu garumā par šiem tiesību aktiem, bet nu, nedaudz tāds tādu momentu uzņēmumu no mūsu puses. Vēl par, uh, ir, protams, daudz plusu, ir arī mīnusi, problēmas uh, saglabājas, par to nevajadzētu aizmirst. Gaisa piesājuma līmenis vairumā lielo pilsētu vēl nav tajā labākajā līmenī. Ar sīkajām daļiņām ir problēma joprojām. PM10 žargonā tās sauc. Šeit redzēt, šie sarkanie punktiņi daudz kur Eiropā liecina par to, ka ir problēma ar šīm te smalkajām daļiņām. Tas nozīmē, ka limiti ir pārsniegti. Nu, pārsvarā ap lielajām pilsētām vai rūpniecības centriem, protams, šāda situācija vērojama mūsdienās. Tā pa labi. Nākamais, nākamais attēls slaidā varbūt nav tik viegli saskatīt tādus ekrānus. Mēs noteikti izdalīsim šīs eh, tātad prezentācijas materiālus no divi. Arī šeit pastāv juridiski saistošs regulējums šīm emisijām, un, diemžēl, arī šeit jūs redzat daudz eh, sarkano punktiņu kartēm. Par PM10 vēl atcerējos, ka komisija pat labāk strādā pie 17 pārkāpumu lietām. 17 lietas ir ierosināts pret dažām dalību valstīm, kuras nav izpildījušas savas saistības. Un tas ir viens no problemātiskākajiem piesāņotājiem, kas ietekmē cilvēku veselību. Par NO2 runājot, un nu, tik tālu vēl nesam nonākuši pagaidām. Ir pagarināts izpildes termiņš. Aptuveni kaut kad tagad viņš, šis termiņš beidzas, un tad uh, tagad veiksim pirmos pilotu uh, projektu izmēģinājumus un varbūt arī tad būs arī šajā maz, zināmas pārkāpuma procedūras ierosināts. Tālāk situācija ar ozonu slāni. Atmosfēras augšslāņos ozonas slānis nav spožā līmenī, tas ietekmē veselību, veģetāciju un atstāja cits negatīvs seks uz vidi. Un arī šeit jūs redzēt daudz šo sarkano punktu īnašķībā no PM10 un no 2. Šeit nav saistošu mērķu, bet ir tikai tāda, tādas eh, norādes vēlamiem iznākumu, bet arī šeit eh, ir uzlabojumi attiecībā uz augstākiem koncentrācijas eh, reģioniem punktiem, un tas ir viens no piesārņotājiem, kur mūsuprāt būtu jāpanāzē labot ārpus Eiropas, jo tas ir vairāk tāds starptautisks dabas jautājums, bet nu tā tas ir tagad. Iepriekšējā slaidā jau pieminēja to, ka sēru oksīda jomā ir panākts diezgan liels uzlabojums. Tas līdz ar to problēma ar, ar skābi, skābo lietu, kas bija 90. gados, piemēram, ir vairāk mazāk novērsta. Tiešām varētu runāt, ka šī problēma ir atrastāta, bet no otras puses ar citiem veselības aspektiem lielākā prioritāte pat laban ir eitrofikācija, kas, atcīm redzot, tik drīz neizpildīts, nozīmē, ka eh, vidē pārāk liels eh, slāpekļu īpatsvars. Tāpat arī runāja par slāpekli, kas eh, ir atrodams gaisā. Nu, visu šos tādus detalizēt varat izlasīt mūsu ziņojumā. Arī Papētījām, kāda ir eh, svarīgākie avoti, kādēļ ir šāda situācija, ka netiek īstenot tiesība akti un kā lai gaitā tas attīstījies. Par PM10 runājot, var droši sacīt, ka, nu, šeit ir tāds avotu kokteils, tā varētu sacīt. Nu, šeit ir vienkāršots, protams, vienkāršot izsakoties, varētu sacīt, ka viena trešdaļa sasās transportu, viena trešdaļa eh, kurināšanas iekārtas Un eh, atlikusī trešdaļa eh, tāds fonavotu, kā mēs to saucam žargonā, dažādu citu avotu apvienojums. Par PM10 esam noskaņot optimistiski, ja tiks īstenot pastāvošie tiesību akti, ja mm, tiks uzlaboti autotransporta līdzekļi un, un to cienējumi tā tālāk, tad eh, domāju, ka tuvākā laikā šī problēma varētu atrisināties. Uh, Un šis stabiņš no zaļa varēja pavērsties, no sākumā pārsties zaļā tā sacīja. Par NO2 runājot, vairums sarkano punktiņu kārtē saistās ar dīzeļa motoru izmantošanu. Nu, tas nav nekāds noslēpums, viņās ir regulāri figurējis jautājums par uh, uh, dī, ar dīzeļu motoriem apriekot automašīnu veikspēju. Tātad pa kreisi jūs redzēt, kā ir ar benzīnu mašīnu motoriem. Un tur šīs robežu vērtības ir pakāpeniski ir uzlabotas, jā, un, un, un, un reālā pasaulē viss strādā labi, bet īstenībā mēs redzējām, šis spēlēkais mākslinieks daudz lielāks, tas ir reālais emisiju apjoms, jā. Un standarti nu, nav tādā līmenī, kā, kā bija nosprausts, ka, kas atbilst šiem maziem sarkaniem mākonītiem, mašķībā no benzīna zinējiem. Tā kā uh, Tā kā nāksim klājā ar Eiro 6, kas ir daļa no risinājuma, tad skatīsimies, kā tas tiek īstenots. Sevišķi NO2 jomā tas ir ļoti būtisks rādītājs. Nu, tālāk, kādēļ tad šie rādītāji joprojām sagādā problēmas, kādēļ tie nav vajadzīgā līmenī? Mūsu aplēs šodien liecina par to, ka gaisa piesārņojums izraisa veselības problēmas kas izraisa aptuveni 400 tūkstošus pārlaicīgu, priekšlaicīgu nāvis gadījumu Eiropā ik gadus. Un tas ir desmit reizes vairāk nekā priekšlaicīgo nāvis gadījumu skaits, kurus izraisa eh, transporta negadījumi. Eitrofikācija 62% no Eiropas teritorijas ir, ir pakļauti palieku augstiem uh, slāpekļa rādītājiem, kas pārsniedz kritisko masu. 17% no tūra 2000 vietnēm, tātad uh, reģioniem Eiropā arī pakļaut šai problēmai. Tā kā tas liecina par to, ka ir nepieciešams paaugstināt šo aizsardzības līmeni. Par tautsainicību runājot, ārējās izmaksas, kas saistās ar gaisa kvalitāti atkarībā no kvalitātes sastāv 3 līdz 9% no IKP. 230 līdz 940 miljārdu eiro gadā apmēram. Tāds lūk ir izmaksas. Mēs šajā kontekstā runājam par, par tādām taustāmākām tiešām ekonomiskām izmaksām. Nu, tas sastāv aptuveni 23 miljardus eiro gadā, kas paiet seceni mūsu budžetiem, pateicoties eh, pēdiņās eh, gaisa piesārņojumu, gan uh, saldētās darba dienas, gan, gan veselības aprūpas izmaksas, jā, tur miljardiem. 3 miljardi, piemēram, uh, lauksaimniecībā, Nu, aptuveni miljards, eh, lai veiktu rehabilitāciju eh, tātad eh, cietušajās zonās un tā tālāk. Nu, papildus informācija atradīsiet dokumentos. Tagad pārliekšu uz priekšu nedaudz. Kā es sacīju, esam rūpīgi izvērtējuši to, kā problēma attīstīsies laika gaitā, vai nepieciešami papildus tiesību akti, lai panāktu to, ka uh, Nu, ka rādītāji vēl nav optimālajā līmenī. Ietekmes izvērtējums eh, ir veids ir laika posmā līdz 20 gadam. Tas nenozīmē, ka mēs pieņemam to, ka lai valsts līdz 20 gadam eh, neizteno savus mērķus, ja, mērķus, ko, ko bija jāsasniedz jau 10. gadā, tā tas nav, bet piegājām vairāk tā analītiski šiem jautājumam. Esam droši, ka līdz 20 gadam, ja vien sekmīgi īstenosim visus pastāvušos tiesību aktus, Eiro 6, gan ekodizaini, bref, jūras degvielas un kas tur viss ne. Un tādā gadījumā aina krietni uzlabosies. Un, protams, ar priekšnoteikumu, ka arī dalība valstis eh, veiks savus vietējos pasākumus šajā periodā. Un tāpēc nebūtu īsti efektīvi šam konkrētajam laika posmam uh, pieņemt kādus papildus tiesību aktus. Tas tiešām nebūtu nepieciešams, jo tam ir nepieciešams laiks, pirms šie tiesību akti nes konkrēts augļus, un drīzāk jākoncentrējas uz neregulatīviem aspektiem. Nu, šeit es nerunāju par pārkāpumu procedūrām vien, bet uh, jāsniedz atbalsts. Atbalsts uh, jaudu audzēšanai, celšanai vietējām un reģionālajām iestādēm, lai tās uh, efektīvi varētu uzlabot gaisa kvalitāti, kas ietekmē tās eh, to pilsoņu dzīvi. Līdzīgi būsiet ievērojuši, varbūt, ka esam pieņēmuši runāt par 2020 nepaukstināt eh, standārtus, kas tika no Kētburgas pro, pro, protokola ietvaros 10. gadā panākt Ženēvā. Jo tas droši vien novērst uzmanību no centieniem, kas ir nepieciešami, lai sasniegt šos mērķus līdz 30 gadiem. Even if we would get over the compliance issue. Un nu, tālāk runāju par šo atbilstības aspektu. Pakreiz redzam, cik daudz iedzīvotāji pakļauti pārliek augstam gaisa piesārņojumam. PM ozons un NO2. Ja paskatīsimies, ko PTO pat laba nerostina, nu, šī aina ir krietnī atšķirīga. Mēs zinām, ka Eiropas likumdošana gaisa kvalitātes ziņā atpaliek no, no PTO. Mūsu likumdošana nav slikta, bet nav tā, ka pasaulē mēs būtu līderi. Mēs atpaliekam no ASV un Japānas. Un, no, citiem. Uh, To būtu vērts pieminēt, jo bieži vien valda uzskats, ka Eiropa lūk ir eh, vadošais spēlētājs eh, visās eh, ekoloģijas jomās, bet diemžēl gaisa kvalitātei tā nebūtu nav. Izskatījām dažādas opcijas, ko tad darīt līdz 30. gadam, ko panākt. Man liekas, nav daudz, tāpēc detaļās neiecināšos, bet noteikti atbildēšu uz jautājumiem tagad vai vēlāk. Vēlos man atgādināt, ka analītiskais process šeit uh, Un tad mēs mēģinam izvērtēt, eh, kā ietekme attīstīsies kā laika gaitā līdz 30 gadam, redzēt šeit, kāda ir eh, ietekme uz veselību, kā samazināsies eh, PM un ozonu problēma un tā. Tā kā redzēt, ka 85. gada aptuveni pa 40% uzlabosies pamat situācija. Bet nu, līkni, šī līkne pamazām paliek lēzināka, tā kā, nu, tas, tas tāds optimistisks scenārijs iepriekšējā slaidā redzēsiet, ka Nu, varbūt 400 tūkstoši priekšlaicīgās gadījumos nebūs, būs apmēram 300 tūkstoši, bet, nu, tik un tā tas nav adekvāts cipars. Tas liecina par to, ka būs jāspēj turpmāk soļi. Sarkanā līkne. Kur mēs te varētu nokļūt, jā? Mēs eh, pieliktu visus iespējamos centienus, izmantot visas iespējamās eh, tehniskās opcijas. tāda maksimāla, maksimālais tehniski pavēlkamais samazinājums. Un, nu, ka šī tā ir tā starpība starp zilo un sarkano līniju. Tātad, ja mēs spētu šo, šo plājus aizpildīt. Ja mēs maksimāli izmantotu visu tehniskās iespējas, tad mums būtu tur, kur rāda šī sarkanā līnija. Mūsu priekšlikumus par aptuveni 700% samazinot šo manis pieminēto deficītu, par aptuveni 52% uzlabosies ietekmi uz veselības salīdzinājumā 5. gadu. Zaļā līnija savukārt šeit. Šeit mēs runājam par to, kas pat labāk nav tehniski iespējams, bet ko varētu sasniegt. Jā, mēs panākam struktūrālas izmaiņas, maksimālās kontrolas efekts, tā mēs to saucam. Nu, mēs nokļūtu pat tik zem šajā um, grafikā, ja mēs panāktu sistemātiskas izmaiņas ekonomikā un sabiedrībā, klimata un enerģētikas politika te varētu piesaukt. Un tas liecina par to, ka ir um, iespēja, ir iespēja tālāk par to, ko esam likuši galdā. Un tas mums liek domāt, ka mūsu politika ir gana realistiska un pavēlkama. Nu, svarīgāk ir šīs pagodnes elementi. Komunikācija saskarsme ir svarīga. Ja vēlaties uh, uzzināt vairāk par to, ko paredzam darīt līdz 20 gadam, varat iepazīties ar mūsu ziņojumu. Tāpat arī uh, daļa no pakotnes ir um, eh, pirms pēdējais ievilkums šeit priekšlikums Gēteburgas protokola ratifikācijai, kuri noteikti griezti 2020 20 mēķiem kam ir piekritušas dalība valstis, kā arī citas eh, valstis ap, apvienotā nācija līmenī. Un to vajag panākt strauji, drīz, ja nepieciešams, lai mūsu partneri Austrum, Eiropā un arī citur arī uzlabotu darbu pie gaisa eh, kvalitātes uzlabošanas, kā mēs to darām šeit. Nu, citi priekšlikuma elementi saistās ar pasākumu līdz 30. gadam, ir nepieciešams pārskatīt nacionālo griestu direktīva, tās oficiāls, oficiāls nosaukums ir nacionāla emisiju samazināšanas eh, mērķi, saistības, pāriem uz relatīviem mērķiem, absolūta mērķa vietā. Tāpat arī priekšlikums direktīvai, lai kontrolētu emisijas no vidē izmēra sadzināšanas iekārtām. Laik nav daudz, tāpēc pie tā ilgāk nekavēšos. NECD, tātad šie tiesību akti runā par sešiem mērķiem, SO2, NOX, MOC, amoniaks, PM2 un 5 pievienojumā. Par to teikt tādā finanšanās Ženēvas kontekstā. Un arī metāns arī pievienots. Un šie pēdējie divi no PM šīs mazās sīkās daļiņas. Tas uh, liecina par to, ka mēs papildus koncentrējamies uz veselības aspektiem un zināsiet arī, ka mēs mēģinām maksimāli izmantot uh, sinerģijas efektu ar klimatu un vidas pārmaiņas, eh, nu, klimatu pārmaiņu pasākumiem. Par šiem istamiņu piestāņotājiem jādomā par prekursoru apkarošanu, vai tie būtu NOX vai, vai, vai kas cits. Metāns ir viens no šiem prekursoriem, tāpēc tas tiek ļauts sarakstām. Nu, varbūt te varētu būt godkārīgāk, paģērošāk, bet katrā ziņā. Ziņā metānam jābūt uh, starptautisko sarunu mandātā nākotnē. Un metāna līmenis ir krietni jāsamazina arī ārpus Eiropas Savienības, tā kā nevajadzētu šo jautājumu aizmirst starptautiskajās sarunās. Un tālāk griezta 20. gadam, 30. gadam. Jāatgādina pašiem sev, ka arī starposam mēģis 25. gadam. Tāds kā checkpoints tā sacīt. Komisijas kompromiss bija tāds, ka mēs pārējām no 20. līdz 30. gadam eh, ar priekšnosacījumu, ka notiek starposmu pārbaudi, lai pārliecinātos par to, ka dalībvalsts ir uz pareizā kursa un eh, īsteno nepieciešamos pasākumus, nenomirzās no tiem, un ka mēs tad beigās tik attopamies, ka jau pamēram. Tāpat, zinām, elastība ir iestrādāta šajā mehānismā, mums prāt tā ir nepieciešama, un esam arī stiprinājuši pārvaldības un īstenošanas aspektus. Varbūt būsiet ievērojuši tātad ietekmes izvērtējumās, tad runājot par gaisa kvalitāti. Problēma ir tāda, ka lielā mērā saistības eh, ir savā ziņā deleģētas no valstu valdībām, vietējām reģionālām iestādēm. Tas tā nevienmēr ļauj īsti koncentrēties un uh, Esam dzirdējuši no pašvaldībām, ka viņi nevar īstenot šos mērķus, piemēram, tāpēc, ka par daudz, par daudz vīzledzemēm vai kas tur vēl. Un šeit mēs nevēlamies būt pārlieku paģēroši varbūt, bet vēlamies panākt to, lai vietējās eh, tātad eh, valsts līmeņa un, un vietējā līmeņa iestādes efektīvāk sadarbotos. Tālāk par eh, sadzināšanas iekārtām. Ja Un nu, tas ir viens no lielākiem deficītiem pastāvošajā politikā, ja mēs runājam par, par avotu, piesaņem avotu tātad, uzlabošanu. Jokārtām, kur jauda ir zemāka par 50 megavatiem, liel, jokārtām, kas lielāks par, jauda lielāka par 1 megavatu, tur spēkā ekotizēna direktīva. Nu, pēdējā kā aizvien vairāk ir šādu jokārtu tirsniecībā. Enerģētikas politikas rezultātā lūk tas notiek. Uh, biomasas sadedzināšanas iekārtas, piemēram, ir uh, aizvien izplatītākas. Nu, līdz ar to esam pieredzējuši to, ka PM koncentrācijas, uh, kas bija sākušas kristies, uh, sāka nu, nedaudz celties. Un daļai tas ir tieši dēļ tā, ka ir lielāka šo um, biomasas dedzināšanas emisiju. Biomasas dedzināšanas rezultātā gaisā nākošo emisiju. Un jāskatās attiecīgi, lai mēs regulētu šo jomu, lai šīs iekārtas. Uh, nes, neliktu samilst eh, gaisa kvalitātes problēmām. Šie priekšlikumi rezultāti aptuveni par 20% tiks eh, samazināts piesājums labostoši jauniem griestiem. Nu, skatīsimies arī specifiskas uh, rupšu vērtības atkarībā no degvielas tipa, kurināmā tipa. Domāju, ka šīs, šie normatīvi tagad ir nedaudz relaksētāki nekā, nekā iepriekš, jo šeit mēs runājam par MVU darbības uh, jomu, nevajadzētu pārlieku viņiem apgrūtināt uh, eh, dzīvi. Mēs kaut kur apzināmies uh, to, ka šeit nu, tiešām ir jāpiesargās, ja mēs runājam par maziem uzņēmumiem, un mēs nedrīkstam viņiem uzliekt, uzliekt pārlieku lielas izmaksas. Nu, šie iemesli dēļ uh, esam izvēlējušies arī reģistrācijas procedūru, reģistrācijas atļauju izdošanu, tā, tā būs mehānismu sastāvdaļa paturot prātā debats, kas mums bija 8. un 10. gadā par šiem jautājumiem. Nu, šeit pirmo reizi esam ieviesuši arī tādu otru striktāku robežvērtību slāni, tā sacīt. Dalība valsts, kurām ir problēmas kādos reģionos vai jomās, tās varētu tās padarīt par obligātām, saistošām normām. Un panākt to, ka tur notiek kāds inovācijas vai kas tur un tā. Nu, tad nopaļošos Stratēģija pārsvarā atspoguļojas NECD, tiesību aktos nesīs liels labums, ārējās izmaksas un ietaupījumi būs eh, aptuveni 44 līdz 140 miljārdu apjomā katru nu, tad, gadu. Aptuveni 200 eh, tūkstoši priekšlaicīgu nāvi mums izdosies novērst, tas ir diezgan eh, būtiski. 200 nu, tūkstoši pāragru nāvi mums, mums prāt, ir ļoti augsts rādītājs. 858 tūkstoši pārgu nāvju, ko mēs eh, tātad eh, īstenot realizēt īstenojot pastāvušās tiesību aktus. Tiešām īstenošanas izmaksām 3 miljārdi pret 3,3 augstāka produktivitāte būs. Un cilvēki mazāk sēdēs mājā. Respektīvi, mazāk sēdēs mājā slimību dēļ. Nu, kādas pašreizējā detalizēt tos eh, nelasīšu. Nu, priekšsēdā domājam, ka esam sagatavojuši neslēgtu tiesību aktu pakotni. Ceram, ka tā piesaistīs uh, eh, ciemu komitejas locekļu uzmanību. Un, eh, ceram, ka jūs to atbalstīsiet. Protams, arī mēs no savas puses piedalīsimies diskusiju procesā. Un, labprāt, atbildēšu arī uz jautājumiem, ja jums tādi būtu. Un, vispēcot. Manā prezentācija bija tāda paīca šobrīd. Uh, padomē kolēģiem esam tā plašāk stādījuši šo jautājumu priekšā trīs uh, dienu garumā, ja nema, nemaldos, detalizētas tur prezentācijas bija pa punktiem. Nu, ja vēlaties, tad noteikti šīs prezentācijas varam uh, eh, izdot arī jums, šo prezentāciju materiāls respektīvi, lai vismaz jūs būtu vienlīdz eh, informēti, kā jūs padoms, mm, padoms kolēģi. Paldies, komisija. Prezentācija. Par šo detalizēto prezentāciju. Uh, bija gaisa kvalitātes kāds, un domāju, tas nav pietiekami ņemts vērā. Ir uh, bojā gājušie avārijās un uh, nav tīrs gaiss, un uh, šie, šeit ir skaitļi, kas ir aprēnti eiro, bet arī priekšlaicīgi nāvis gadījumi. Ja jūs šo paketi gudri iztenosiet, tad varēs apmēram 8000 cilvēku dzīvību uh, gadā klāpni, nu, tā ir ļoti labi pieeja līdz ar to. Lies paldies par prezentāciju. Un tagad vārdu došu referentē. Mums ir jā, jāpagaida, kamēr viņa beigs runāt pa telefonu. Gaidīsim. Thank you. Um, thank you to the... Paldies, paldies komisijai. Es zinu, ka viņi ir veikuši apjomīgu darbu, jo manā rīcībā, piemēram, ir šis te ieteiks novērtējums, visnotaļ iespējīgs dokuments. Īskanī doma, ka padomi jau ir noturējis trīs sanāksmes. Tātad padomi ir daudz tālāk nekā parlaments strādāt pie šī temata. Es domāju, uh, tas ir neizbēgam, tāpēc, ka pie mums uh, tas ir atceļojis daudz, daudz vēlāk. Un es domāju, ka tas būs viens no lielākajiem, svarīgākiem koplām un procedūrā pieņemamajiem tiesību aktiem nākošajam sasaukuma. Īpaši grūti mums bija saprast šo iepriekš notikušo darbu, tas ir ļoti tehnisks darbs. Un, un es un ēnu referenti netik lūgi iesaistīti tādā formā kā šeit, ka visi var piedalīties, bet eh, var uzdot jautājums par eh, šiem skaitļiem, lai saprastu, kā tas viss eh, ir sāstarpēji saistīts. Mums ir nepieciešams sanāksmes ar komisiju daudz tādā aktīvākā vidē, kur var uzdot jautājumus un runāt atklāt valodu un eh, es gribētu, lai tas tiktu organizēts, ja iespējams, jo šī parlamentam līdz sasaukuma beigām vēl nedaudz laika ir. Taču viegli tas nav, jo dažas eh, politiskās grupas nevarēja iecelt ēna referents, tas mums pati un Gardīnī kundze klāta. Tas arī viss, pat labam. Eh, es saprotu, ka Ehaudu kungu iecēla zaļie, taču viņš šodien nav klāt. Tātad būs diezgan grūti mm, strādāt pie šie visnotaļ tehniskā jautājuma. Un viens no iemesliem, kāpēc es iestājos par diskusijām, ir tas, ka manās līdzinējās diskusijās ar komisiju mēs runājam ar, par eh, ietekmes novērtējumu. Nav šaubu par to, ka komisija vēl ir zināma kapacitāte izmantojot. Um, savus, savus konsultants, ko viņi izmantojuši gan uh, naudas izteiksmē, viņiem ir bijusi iespēja gan laika eh, izteiksmē uzdot jautājumu, saņemt atbildes. Bet ja mēs tam piekrist, es esmu gatava uh, doties priekš, uzdot mans jautājums, taču es nedomāju, tas nebūtu kluši demokrātiski, ja man arī jās jāuzspriež ar citām politiskām grupām. Līdz ar to mums tiešām jāzina, kas tad ir mani sarunu partneri. Nu, e, es saprotu, ka šis lūgums nav adresēts tiem, kas šeit ir klāt, taču viņi to nodos tālāk tiem, kam nav klāt. Skaidrs, ka š, pie šī jautājuma esam strādājuši pavisam īsi, šī ir tikai sākuma stadija, mēs pat vēl neesam izveidojuši darba grafiku. Taču ņemot vēlā priekšlikuma apjomu, es saprotu, ka šis darbs būs izaicinājums pilns. Es esmu gatava ķerties tam klāt. Es saprotu, ka mums būs jāvienojas savā starpā, kādu mēs vēlamies šī dokumenta aptvērumu. Komisija ir jau nākus klajā ar savu lēmumu, pavisam skaidri ieteikums izvērtējumā tas atainojas. Viņi skaidri zina, cik tālu viņi vēlas doties, kuros aspektu. Taču to var padarīt daudz plašāku, mēs to varētu padarīt daudz plašāk nekā tas ir pat labam. Tātad mums ātri jāizlēm, vai mēs to vēlamies darīt, vai mēs vienkārši pieņemam komisijas analīzi. Un man pat labam vēl par to nav savu ieskatu. Mums ir pavisam skaidri jāsaprot, ka tā ir tikai daļa no, viena daļa no tīra gaisa pakotnes. Mums jābūt piesardzīgiem, kad mēs to uh, saskaņojam ar citiem tiesību aktiem. Mums ir skaidri jāsaprot, par ko mēs runājam, jo ja ap, pieļausim sev pārāk plašu aptvērumu, tad iespējams šī dokumenta ietekme būs ierobeža. Te ir runa par uh, augstākā rādīštāju noteikšanu sešiem piesārņotājiem, sīkāk nestāstīšu, visi zina, kas tas ir. Daudzi cilvēki saprot, ka te ir uh, viena siltumnīca efekta gāzi iekļauta, taču komisija tā to vēlas. Ir noteikti vairāki mērķi, ir 2020. gada mērķi, ir pagaida mērķis uh, uz 2025. gadu, un tad vēl ir galīgie mērķi 2030. gada. Manā skatījumā 2030. gadā mērķis ir izšķirošais. Un dalībvalsts ir noteikušas mērķis dažādos līmeņos, un tām priekšlikumā arī uh, tiek piešķirti elastīgi veidi, kā šos mērķus panākt, tad nebūtu pareizi, ka mēs pārāk fiksētos uz pagaidu mērķiem. Tad paturēsim šo 2030. gada mērķi prātā kā galveno. Mēs nedrīkstam uzkraut vēl administratīvo slogus, mums jāpanāk, lai dalību valstīm būtu pēc iespējas vieglāk panākt izvirzītos mērķus. Es nezinu, kā ar visiem citiem, bet uh, Vismaz es savā dalībvalstī ar vien vairāk dzirdu par gaisa kvalitāti. Tas ir viens no tiem tematiem, kas nepārprotami Eiropas kompetencija un pat tādā eiroskeptiskā valstī kā manā. Sabiedrība patiesībā sagaida, ka Eiropas Savienība nospraudīs šo ceļu, jo mēs esam pieraduši pie tā, ka tik visaptvaroša informācija un mērķi nāk tieši no Eiropas Savienības. Tāpēc mums ir jāapzinās, ka mums jāpaveic savs darbs atbildīgi un labi. Vēlos tikai kaut ko sasīt par pasaules veselības organizācijas mērķiem, jo skaidrs, ka tos es arī esmu, ar tiem arī esmu iepazinusies un arī Anna referenti ar tiem iepazīsies. Jā, es arī paskatījos uz to, kas notiek ASV un ka patiesībā uh, tur darbs notiek labāk nekā šeit Es nekad, nes, nekad eh, tur nav bijis veselu gaisa eh, tīrības pakota, bet mums šeit parlamentā ir jāsaprot, kādas ir mūsu ambīcijas salīdzinājumā ar pasaules veselības organizācijas mērķiem. Komisija ir skaidri izklāstīja savus mērķus, un mums ir skaidri jāsaka, vai mēs tos pieņemam, vai arī mēs vēlamies būt ambiciozāki šai ziņā, un ja tā, tad cik lielā apjomā. Mm. Tātad esmu priecīgi par to, ka komisijas tekstā ir iekļauti elastīgi veidi, kā dalībvalsts var panākt izvirzītos mērķus, tātad minēju, tos jau neiešu nemakal cauri. Un mums parlamentā tas ir galvenais, ir tieši šie elastīgie veidi, kur mūsu skatījumā ir pareizie un kur mūsu skatījumā būtu jāizvirs kā galvenie. Tātad. Tā, tā. Tas ir viss, kas man pat labam sakāms. Kā jau sacīju sākumā, es atzīstu, ka ir grūti panākt progresu tai likumdošanas priekšlikumā, kas, pie, kas tikai vēlāk nonāk Eiropas parlamentā. Taču ir konteksta informācija, ko mēs varam jau vākt un sākt to analizēt, bet mums tiešām ir vajadzīga ēnu referentu grupa. Uh, Mums ir jāsēž pie saruna galda, laika vairs nav daudz, un tāpēc ir ļoti labi, ka šodien notiek šī viedokļa apmaiņa. Tātad gaida tālāk sanāks. Paldies. Elizabete Gavī. Elizabete Gardīnī, jā, paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentē, paldies komisijai par šīs paketes prezentāciju. Šie paketi ir noteikti ļoti ambicioza, sarežģīta, tehniska, tas jau tika pieminēts. Mēs saņēmām tikai tādu īsu pārskatu. Mums noteikti vēl būs ļoti daudz jāstrādā. Mums būs jāstrādā ļoti uzmanīgi. Man vēl jāpaskatās tuvāk kādi dati tie dati, kurus var dažādi interpretēt. Tie dati, kas ir ļoti visaptveroši, tālajoši. Un, ja kaut kas ir jādara, tad to vajadzētu atbalstīt ar pareiziem pasākumiem, jo citādi šie pasākumi būs kontraproduktīvi. Ja pieeja ir nepareiza un nav mētiecīga, Pilsoņi gaisa kvalitātē piešķir lielu vērību. Šis jautājums ir arī valsts kompetencē. Eiropas Savienības pasākumi ir jāveido tā, lai tie būtu ļoti izšķirīgi. Un nedrīkstētu būt tā, ka šie pasākumi radītu vēl lielākas atšķirības starp reģioniem, jo reģioniem ir dažādi fakti, kas attiec uz klimata, aizsardzību un geogrāfisko stāvokli. Gribētu izteikt vairākus komentārus. Var atbalstīt to, ko teica komisija. Ir plaisa starp reālajām, reālajiem izmešiem un uh, laboratorijas vērtībām, kas attiecas uz NOx. Tīpaši, kas attiecas tieši šiem transporta veidiem, tas ir ļoti kritiski. Tas arī ir būtisks iemesls, kādēļ mums nav laba gaisa kvalitāte. Gribētu zināt, vai komisija ir padomājusi par efektīviem pasākumiem, par uh, transporta līdzakļiem, kas jau brauc pa ceļiem kas ir šiem zem eiro 6, un no tiem kaut ko vajadzētu darīt, un viņi jau ļoti ilgi braukā pa Eiropas ielām. Nevar vienkārši pateikt, ka šie gaisa piesārņojošie transporta līdzekļi, ka darīja valstīm pašām par to būtu jārūpējies. Un jautājums jārisina. Tālāk par amoniaku. Noteikti ir labi un jauki, ka šajā direktīvā ir doma visur pārbaudīt, īpaši NH3, tā ir tāda viela, kas izraisa, kas ir tagad sākotnējā ciklā uh, putekļiem daļiņām gaisā. Tas saistīts arī ar robežu vedību neievērošanu PMC. Uh, vēlos, eh, lai būtu šāda zinātniska pamatot ilgspējīga un koordinēta darbība šajā jomā. Arī attiecībā uz plāniem lauku vidas attīstībai. Mums ir jāvērš pasākumi, kas patiešām būtu koordinēti. un lai nebūtu tā, ka viss lokus nonāk uz dalībvalstu pleciem, jo risinājums būs grūti atrast, un uh, tas viss var radīt vēl lielākas atšķirības Eiropas Savienībā. Jūs noteikti zināt, ka ir reģioni, kur jau gadiem ilgi gaida šo direktīvu, un kas jau ir parādījuši labu gribu, kaut ko panākuši, un labprāt eh, sniegtu ieguldījumu, lai tiktu atrast risinājums, bet ir savukārt cita reģiona, es pati esmu no šāda reģiona. Kas ir sliktākā situācijā iepratī citiem reģioniem? Mums ir jāatzīst, eh, ka vairāk reģioni ir sliktā situācija, kas attiecas uz klimata aizsardzību un ģeogrāfisko stāvokli, tas noteikti atstāja ietekmi uz gaisa kvalitāti. Tādēļ būtu svarīgi, lai šajos gadījumos notiktu konkrēta rīcība ar finanšu instrumentu palīdzību. Vairāk arī es faktiski nevēlies neko teikt, jo mēs esam šī procesa sākumā. Labprāt, eh, turpinātu diskusijas referente jau paskaidroja savu pieeju, tā ir ļoti konkrēta pieeja, paldies viņai par to, un paldies eh, par to, ka viņa ir gatava ar mums sadarboties, lai panāktu labāko risinājumu. Tagad Sato Hasi, viņš šodien pārstāv kolēģi Basu Eihārtu. Nīderlandē šodien pašvaldīja vēlēšanas, tādēļ mēs visi ļoti labi saprotam un zinām, ka Baks uh, Eihauts ir eh, Nīderlandē. The... Liels paldies un paldies e, komisijai un kolēģiem par prezentāciju un komentāru. Galvenais komentārs no zaļo politiskās grupas ir tāds, ka mēs esam vīlušies par zemo ambīciju līmeni, kas izpaužas šajā priekšlikumā. Pagājuši gadu komisijas zaļās nedēļas temats bija gaisa kvalitāte un pamatojoties uz to, kas toreiz izskanēja, piemēram, sarunu panelī bija kopā ar komisāru Patočņikungu, es būtu gaidījusi augstāku ambīciju līmeni. Piemēram, apzinoties to faktu, kur komisija jau minēja, proti priekšlaicības nāves gadījumi gaisa sliktās kvalitātes dēļ ir desmit reizes eh, lielāki nekā ceļa negadījumu upuru skaits. Un es eh, nesen pārbaudīju šos kārtas 28 tūkstoši. Ja mēs pārējām no 400 tūkstošu uz 300 tūkstošu nāves gadījumiem gaisa kvalitātes dēļ, tad tas ir progress, taču vienalga tas ir desmitreiz vairāk nekā uh, um, ceļu negadījumu upuru skaits. Cilvēki, kas mirst no gaisa sliktās kvalitātes, ja viņu nāves diagnoze būtu skaidri uzrādīta, kāpēc viņi ir miruši, tad eh, tas tiešām būtu liels ieguldījums, lai veidot ambiciozāks politikas. Taču skaidrs, ka ambīcija līmenis ir ļoti tālu no Pasaules veselības organizācijas mērķiem, tas tā atainojas 7. rīcības plānā. Tam būtu jābūt mūsu mērķim. Un tagad komisijas ietekmes novērtējumā pat nav minēts šis kā viens no iespējams scenārijiem. Nu, komisija par savu sākuma punktu izvēlas eh, Gēteburgas vienošanos, kas nozīmē to, ka tā vietā, lai uh, virzītos uh, būt par līderi starptautisko vienošanos dokumentiem, tad mēs tā kā sekojam viņiem, velkamies astē. Gēteburgas protokola līmenis patiesībā ir vēl mazāk ambicios nekā tas, ko būtu panākuši ar pašreizējiem tiesību aktiem. Tātad par augstu ambīciju līmeni to nekādu nevar nodevēt. Runājot par metānu, Žulija Gerlinga minēja. Um, ka tā ir eh, siltumnīca efekta gāze, taču patiesībā ir eh, daudz piesārņotāju, kam ir vairāki kaitīgi, eh, vairāk kaitīgi, kaitīgi ietekmi. Daudzas izplūdes gāzes ir kaitīgas gan ozonam, gan stratosfēra. Tas pats attiec uz siltumnīca efekta izraisošiem gāzēm. Man rodas jautājums kāpēc tik vēl tiek izvirzītas augstākās ā, rādītāju, tik vēl tiek izvirzīta augstākie rādītāji metānam, kas taču arī ir prekursors. Es biju repor, referente sēra direktīvai, un tajā komisija piedāvāja, ka gaisa kvalitātes ietvaros izskatītu iespēju samazināt uh, sēra radītājs 0,3 kuģiem, tas jau parādās ostās un Lamanša uh, šaurumā un Baltijas jūrā no nākošā gada 1. janvāra komisija apsolīja izskatīt šo variantu, ka tiktu paplašināts šīs 0,3% sēra ierobežojums līdz 12 uh, jūras jūdzēm tajās uh, jūras zonās, uh, kas nav um, pakļautas starptautiskās jūrniecības organizācijas noteikumiem, vai komisija ir īstenojuši šo izmaksu novērtējumu un kāds ir rezultāts? Pres, paldies. Vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Neviens vairs nē. Tad tagad vārds komisijai, lai atbildētu uz jautājumiem. Lūdzu. Thank you. Paldies. Vispirms vēlos pateikties deputātiem par viņu komentāriem. Es pat uh, sadzirdēju uzmundrinājumu šur un tur. Uh, Bija vairāki specifiski jautājumi. Ceru, ka spēšu uz tiem pilnvērtīgi atbildēt, ja nepietiem atgriezīšos. Es domāju, bija jautājums par pirm, pirmkārt Gerlings kundze nāca klēja ar komentāriem, taču neuzdeva specifisku jautājumu, ja pareizi to saprat. Gardīnī kundze savukārt uzdeva jautājumu, vai komisija ir padomājusi par specifiskiem pasākumiem, ko darīt ar Uh, transporta līdzekļiem, kas jau ir tirgu. Jā, un tā ir daļa no šī neregulējošā kom, uh, komponenta. Mēs Eiropā strādājam ar standartiem, kas tiek pieprasīti tirgu, un tad, ja kāds transporta līdzekļs tos izpild, tad uh, šie transporta līdzekļi var palikt tirgu līdz uh, savu dzīves ciklu beigām, arī šajā gadienā nav atšķirīgi. Mēs redzam, uh, kad dalībvalstis eh, savā eh, lielo eh, dalībvalsts risina problēmu tā, ka ir kaut kādas ierobežotas zonas, kur drīkst braukt tikai ar īpaši tīriem transporta līdzekļiem. Un tā tā situācija ir attiecībā uz šiem transporta līdzekļiem lieliem, lielu izmešu apjomu. Tā ir sistēmiska problēma, kas parādās arī žurnālistu um, dokumentārajās, dokumentālajās filmās arī, piemēram, France 2, ja pareizi saprot, netik sen parādījās, ka ir arvien vairāk iedzīvotāji, kas uh, katalizators uh, izņem no savām maš, uh, no saviem automobiļiem. Tas arī atainot, cik liela nozīme var būt um, uh, transporta līdzekļu inspekcija, vismaz vienai dalībās ir vērts uz to paraudzīties. Šī ir viena tām jomām, kur uh, sankcijai jābūt ļoti stingrā. Protams, ir vēl arī citas jomas, kuras ir vērts izskatīt. Tas bieži vien ir saistīts ar ilgspējīgiem mobilitātes plāniem, vietēji raksturu pasākumiem. Šai ziņā mēs tiešām atbalstīsim dalībās visos līmeņos, tā skaitā arī uh, veicinot tālāku labākās prakses paraugu izplatību. Un te pilotu projekti ir eh, ļoti, ar ļoti labu potenciālu, ja varam apvienot eh, jau gūto pieredzi no citām dalībvalstīm. Protams, var apstiprināt, ka jaunajā LIFE programmā strādāsim ar tā saucamajiem integrētiem projektiem, lai projektu varētu mērķēt uz kādu konkrētu mērķi un tad gūt dalībvalstu atbalstu, lai risinātu problēmas kā atskaites punkts, plašāku fondu finansējumu ieguvēju no struktūra fondiem, kohēzijas fondiem. Tātad esam redzējuši pagātnē, ka šāds finansējums bija pieejams, vienkārši tas netika izmantots. Tas tad uh, man novada Atpakaļ pie pirmā jautājuma. Runājot par pasažieru automobiļiem, tas nav efektīvs risinājums. Uh, pasažieru autobusu attiecīga aprīkošana ir viens no iespējamiem risinājumiem. Mēs ļoti labi saprotam, ka Eiropā ir vairākas jomas, kas ir uh, no geogrāfiskā un klimata viedokļa uh, mm, nelabvēlīgā situācijā, tas pats attiec uz po ielēju. Tāpēc mēs esam gatavi sniegt atbalstu. Tas nav ne tikai mērķis, bet ir eh, vēl tā saucamais melnais trīsstūrs nosaukums, gan nav tāds īpaši skaists ir un par Čehiju, par Slovākiju un Poliju. Eh, tur ir eh, vēl mājas ar vienu apkurinātas ar oglekli, ar oglēm, un mēs mēģinājamies mm, panākt, lai cilvēki pāriet uz stīvā, tīrāku degvielu. Tā, tā, tā ir, tas ir saistīts ar, ar mājokļu siltināšanu. Po ielē, ja nemaldos, dzīvo apmēram 10 miljonu iedzīvotāju, tas ar, tā ar vienu ir tā sarežģīta zona ja varētu secināt, ka šādās zonās mēs varam uh, būt pielaidīgāki, tad tas būtu maldīgs priekšstats. Mēs meklējam risinājumus, gribu sacīt, kas sarunās ar šī reģiona cilvēkiem. Mēs redzējām, ka viņi nonāca panikā, jo, jo eh, tur piesārņojums ir saistīts ar amoniaka emisijām. Mēs esam pārliecināti par to, ka mūsu risinājumi būs mērtiecīgāki konkrētai situācijai. Runājot par uh, zemo ambīciju līmeni, par jūsu vilšanos, vēlos norādīt, ka priekšlaicīgi nāves gadījumi tomēr tiks samazināt no 400 tūkstošiem uz 3000 tūkstošiem, un tas arī iekļaut 58 tūkstoši, kas jau no pašais spēkā esošās politikas ir ieguvums. Tātad vēl ar vienu arī pašreizējā politikā slēpjas plašs potenciāls, līdz ar to mums jānodrošina, ka šie tiesība akti tiek atbilstoši īstenoti. Šajā kontekstā ir vērts pieminēt to, kas agrāk netika darīts, proti dīzeļu izmešus 2012. gadā Pasaules veselības organizācija paziņoja par eh, kancerogēnu, un dažas dienas pēc tam, kad pakot tika nosūtīti iekšējiem uh, dienestiem, uh, Pasaules veselības organizācija gada uh, pasludināja, ka vispār gaisa kvalitāte ir milzīga nozīme. Tātad. Mums ir jānosaka, kas šajā vielu kokteilī ir eh, tas nogalinošais elements. Skaidrs, ka gaisa kvalitātei ir milzīga nozīme un šī problēma ir pēc iespējas ātrāk jārisina. Mēs domājam, ka mēs esam sagatavojuši labu priekšlikumu, taču esam gatavi piedalīties debatēs par to. Vai Gēteborgas protokols ir priekšlikuma vadībā vai vēl kas eh, tā astē? Mēs esam izdarījuši apzinātu izvēli, ka 2014. gadā mēs vienkārši sekosim eh, Gēteburgas protokolam, jo mēs negribam zaudēt sarunu laiku periodam līdz 2020. gadam, lai panāktu 2030. gada mērķi. Mēs uzskatām, ka mūsu pakotne tomēr ir avangards, jo 2014. gads eh, starptautiskajā priekšlikumā nav atsevišķi izcelts. Satū kundze, jūs pēdējais jautājums, vai mēs esam izvērtējuši izmaksas un ieguvumu mm, NOX emisiju pārbaudas, eh, emisiju kontrolas, NOX emisiju kontrolas kontekstā. Kad notiks sarunas par sēra direktīvas uh, grozījumi, tad bija labi, ka mēs varējām jau balstīties iepriekšēju pieredzi. Uh, ir vērts um, virzīt tālāk NOX kontrolas zonas visā Eiropā, īpaši piekrašzonā, bet mums ir tā pati problēma ka komisija nevar izsludināt šādas emisiju pārbaudas kontrolas, jo tas ir uh, dalībvalsts pārziņā. Jūs redzēsiet, ka tagad mēs mēģinam pozitīvākā skatījumā aicināt valstoties pa šo ceļu, atzīstot, ka ja tiek panākts emisiju samazinājums, kuru ietekmi ir ievērojami, tad uh, Viņi var eh, samazināt citu pasākumu apjomu, kas eh, varbūt izmaksātu vairāk. Tāda ir mūsu vispārējā doma detalizēta, mēs to varam paskaidrot vēlāk. Līdz ar to priekšstādātāju ceru, ka esmu atbildējis uz eh, deputātu jautājumiem. Dank, tā... Jā, liels paldies, līdz ar to esam noslēguši. Žēl, ka nav vairāk deputātu klāt, jo temats ir ļoti svarīgs, bet arī nākamajā sasākumā pie tā strādāsim. Man nav skaidrs, kāda būs spēlētāja, tie cit, to lems citi. Līdz ar to mēs esam pabeiguši šodien darbu kārtību. 14. aprīlī būs pēdējā komitejas sēde no, no 19. līdz 22.30. Tur būs no EPSAS uh, uzklausīšana. Tas būs Strasbūrā. Gribētu teikt paldies par debatēm un par uzmanību. TTIP debatas bija ļoti interesantas. Ļoti labi, ka mēs paredzējām tik daudz laika un telpas šīm debatēm un vēlu visiem jauku vakaru.